Uh, dear colleagues, we can... Dārgie kolēģi, varam sākt. Mr. Hoffman is coming, but I will entertain the audience. With, um, so, it's a pleasure for me. Man ir prieks sveikt 29 deputātus no valstu parlamentiem, kas pārstāv 19 Dalību valstis kopā ar administrācijas amatpersonām, kopā 72 dalībnieki no valstu parlamentiem. Esat sveicināti šajā viedokļu apmaiņā ar 2017. gada ciklu Eiropas pusgadam. Šis ir ļoti aktuāls un pareizs laiks šādām debatēm tieši par šo ciklu jo tikko padome jūlijā pieņēma uz valstīm orientēts ieteikums Eiropas pusgadā, un, kā jūs zinat, dalību valstis gatavo savus budžeta likumus, kuros, cerams, šie uz valstīm orientētie ieteikumi arī tiks iestrādāti un tiem tiks sekots. Tas, protams, ir svarīgi gan katrai dalību valstī, gan vēl jau vairāk tādai visaptvarošai pieejai, jo katra valsts parlamenta pieņemtais lēmums budžeta likumprojektu pieņemšanas kontekstā ietekmē arī citas dalību valstis. Un visu šo lēmumu summa fiskālās politikas izpratnē un arī vispārīgāk runājot par vispārīgo politiku kopējo rada tādu kopējo fiskālas politikas pieeju, kas attiecīgi ir aktuāli Eirozonai un, protams, visai Eiropas Savienībai kopumā. Kā jūs zināt, pašiniciatīvas ziņojums par 17. gada ciklu Eiropas pusgadam šobrīd tiek pabeigts Eiropas parlamentā. Referents ir Hokmarka kungs, kurš tikko ir ieradies. Viņš ir ļoti aizņemts cilvēks. Tas arī strādā subordinācijas jautājumiem BRD kontekstā. Šīs diskusijas mērķis ir sagatavot diskusiju pirms parlaments pieņem savus lēmumus. Sniegsim arī atsauksmes komisijai par 17. gada ciklu, pirms komisija nāk klajā ar savu igadējo izaugsmas pētījumu, nosakot prioritātes nākamajam gadam. Līdz ar to mūsu mērķis ir tāds divējāds. No vienas puses mēs debatēs runāsim par 17. gada cikla pabeigšanu no CSR līdz budžeta likumiem, un no otras puses mums ir jau jāgatavojas nākamajam ciklam. Sagatavojot ieteikumus Eiropas komisijai, arī igadē izaugsmas ziņojumam un nākamajam 2018. gada ciklam. Tālāk tā tehniskāks piezīmes jau atgādinu dalībniekiem, ka ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu un lai veicinātu līdzdalības iespējas, Izteikties varēs tikai viens deputāts no katras valsts. Bet, ja atliks pietiekami ilgs laiks pēc pirmās kārtas, tad izteikties varēs arī citi deputāti. Es pieņemu, ka esat redzējuši un iepazinušies ar ziņojumu projektu, uh, Tam ir bijuši arī grozījumi, un šobrīd esam tikuši līdz grozījumu izskatīšanai un kompromisu sagatavošanai. Tas ir tas veids, kā darbojas Eiropas parlaments un pieņem arī visi citi parlamenti. Ir jāizskata grozījumi, lai uzlabotu ziņojuma tekstu. Nu tad šobrīd vēlētos sākt diskusiju, došu vārdu Hokmar kungam, viņa ziņojuma prezentācijai pēc tam ēnu referentiem tiks dots vārds un valstu parlamentu deputātiem. Tātad prioritāri dosim vārdu valstu parlamentu deputātiem, bet izteikties varēs arī Eiropas parlamentu deputāti. Katrā ziņā centīsimies nodrošināt, ka viss, kas vēlas, var izteikties. Gunār, vārds tev. Paldies! Esat sveicināti visi Eiropas parlamentā. Vēlos uzsvērt tās dažas galvenās lietas, kuras es un mēs kopumā esam uzskatījuši par tām svarīgākajām diskusijā par Eiropas ekonomiku. Savā ziņā to ir diezgan grūti darīt, jo pēc definīcijas nekas nav tāds īpaši jauns. Es zinu, ka tas ir tas pats, ko mēs vairāk vai mazāk katrs apspriežam savā dalību valstī bet dažas lietas vismaz, kas ir tās būtiskākās. Pirmkārt, runa ir par ekonomikas atvesaļošanos, kur mēs novērojam Eiropas Savienībā. Protams, ka mēs ļoti priecājamies par to. Mēs būtu vēlējušies jau, lai tas ātrāk sākas, bet atvesaļošanās ir ļoti svarīga, Tas ļauj domāt, domāt par iespējamiem un nepieciešamiem pielāgojumiem, bet ir jāapzinās, ka šī atvesļošanās nenotiek īpaši spēcīgi. Tā ir vāja, bet tomēr ir. Šī atvesļošanās, un to ir svarīgi atcerēties, ir kā sekas eh, pēc diezgan ekstrēms monetārās politikas, veicinot pieprasījumu, investīcijas, tādā veidā, kas būtu varbūt sarežģītāk īstenojams tādā normālākā monetāros politikas izpratnē. Un tas man liek pieminēt vēl kādu lietu. Mums nav jāizmanto Eh, Sadarbs mums ir jāizmanto laiks, lai īstenot struktūrālās reformas, bet uzsvars ir jāliek uz konverģenci mūsu ekonomikā. Tad kā priekšnosacījums ir arī konverģence saistībā ar struktūrālajām reformām, lai mūsu ekonomikas būtu pielāgotas izaugsmēji. paskaroties uz situāciju dalību valstīs, mēs redzam ļoti atšķirīgus rezultātus. Un skatoties tikai kopējos skaitļus, ir grūti saprast notiekošo. Ir tāds teiciens. Ja kājas ir krāsnī un galva leduskapī vidējā temperatūra ir diezgan laba, bet tas nenozīmē, ka jūtaties ērti ne galvai, ne kājām. Tad, kad mēs runājam par Eiropas ekonomikas kopējiem rādītājiem, ir svarīgi vienlaicīgi atcerēties un apspriest arī lielās atšķirības. Un šīs atšķirības uzsver nepieciešamību īstenot struktūrālās reformas. Neatkarīgi no tā, kādu politiskā spektra daļu mēs pārstāvam, mēs varam skaidri redzēt, ka dažas dalība valstis uzrāda labāks rādītājs nekā citas. Un to vienmēr var, protams, mēģināt skaidrot ar virkni nepolitisku iemeslu. Bet es zinu, ka dalība valstīs, kuras neuzrāda tik labs rezultāts, Skaidrojumi bieži vien ir tieši nepolitiskie iemesli. Savukārt tajās dalībvalstīs, kur redzam labāks rezultāts, skaidrojumi bieži vien ir politiskie iemesli. Es teiktu, ka patiesība ir, varētu teikt, abos scenārijos. Tur, kur mēs ne, neuzrādām tik labs rezultāts, vairāk vai mazāk tas ir atkarīgs no politiskās rīcības un arī no struktūrālām reformām. Un tur, kur sokas labi, lielā mērā tas balstās uz labiem apstākļiem, protams, bet arī uz to, ka ir īstenotas struktūrālās reformas un ir konsolidētas publiskās finanses. Es pieņemu, ka vēlāk diskusijā jūs dzirdēsiet arī to, ka ir atšķirīgs skatījums uz šīm lietām. Ir atšķirīgs skatījums uz to, ko darīt ar publiskajām finansēm, uh, Ir dažādi viedokļi par to, cik svarīgas ir struktūrālās reformas, bet mans vērtējums ir tāds. Ja mēs vēlamies rīkoties kā spēcīga ekonomika globālajā vidē, saskaroties ar izaicinājumiem, kāda ir globālajā ekonomikā, tad mums ir nepieciešams jau vispārīgākā līmenī uzrādīt daudz labākus rezultātus. Un tas ir absolūti nepieciešams. Paskaroties jebkur pasaulē, mēs redzam, cik daudz lietas ir mainījušās. Lietas, kuras pirms desmit gadiem vēl uzskatīja par neiespējamām, šobrīd jau ir de facto situācija. Es pats esmu no Zviedrijas. Zviedrijā mums ir Ericsson kompānija, telekomunikācija kompānija, kas kādus desmit gadus bija burtiski neapšaubāms globālais līderis telekomunikāciju jomā. Šodien tas ir ļoti šaubīgs jautājums. Varbūt otrajā, trešajā vietā. Jo Huawei, piemēram, Ķīnas uzņēmums, ir ļoti spēcīgs konkurence. Līdzīgas lietas mēs redzam arī autobūvas nozarē, kosmosa nozarē, medicīnā, visur pasaulē. Mēs redzam jaunus konkurentus, kas tikai uzsver nepieciešamību Eiropas ekonomikai būt spēcīgākai, nodrošināt izaugsmi, būt konkurētspējīgai, un to mēs varam panākt tikai kopā. Tomēr lai varētu pacelt vidējos rādītājus. Mums ir jā, jāizdara vairāk tur, kur mēs atpaliekam no vidējā. Tas varbūt pat vieglāk izdarāms. Nu, varbūt ne politiski gluži vieglāk. Es zinu, kāda ir politiskie izaicinājumi, bet vairāk no tāda ekonomiskās vai matemātiskās perspektīvas. Pacelt tos, kas atpaliek līdz vidējam līmenim, tas ir vieglāk izdevums nekā uh, pacelt augstāk tos rādītājs, kas jau ir virs vidējā. Un savā ziņojumā es jau arī ieskicēju to, ka mums ir nepieciešams kopīgais mērķis potenciālai izaugsmai visās dalību valstīs vismaz 3% apmērā potenciālai izaugsmai. Visām mūsu ekonomikām ir jābūt spējīgām uzrādīt šādas izaugsmas rādītājs 3% apmērā. Un ja mums izdosies panākt šo konverģenci uz augšu, kur neviens nav zem vidējā, kas matemātiski varbūt ir, protams, neiespējami, jo vienmēr būs vidējie rādītāji. Bet ja mēs spēsim pacelt visās ekonomikās izaugsmi uz augšu, tas nozīmē, ka vidējais līmenis ievērojami pieaugs. Tas būs iegums visām dalību valstīm un Eiropas ekonomikai kopumā. Bet izaicinājums ir arī tām ekonomikām, kas šobrīd uzrāda labāks rezultāts. Viņi šobrīd ir atslābuši, jūt, ka viņiem iet labi, bet viņi saskaras ar tikpat lieliem izaicinājumiem kā citi. Manai valstī laba attīstība ir bijusi, nu, kādu pusotru desmitgadi. Bet mums ir tie paši izaicinājumi kā citiem. Un mums ir nepieciešams panākt, ka cilvēki to saprot. No mana viedokļa. Un tas arī ziņojumā ir atspoguļots, un es ceru, ka tas būs arī mums tāds kopīgs lēmums. Koncentrēties uz fiskālo stabilitāti. Par to mums gan ir atšķirīgi viedokļi. Mums ir jākoncentrējas uz struktūrālajām eh, reformām Eiropas līmenī, iekšējais tirgus un līdzīgas lietas. Uh, un ir nepieciešams nodrošināt to, ka tiek īstenots reformas arī nacionālajās ekonomikās. Konverģence gan sociālajā, gan ekonomikas izpratnē. Tas nozīmē, ka konverģence ir nepieciešama saistībā arī ar struktūrālajām reformām un fiskālo stabilitāti. Un, lai mums būtu šis kopīgais mērķis par vienu procentu augstāka izaugsme, ja mums tas izdosies tad mēs pietuvosimies arī tādai konkurētspējīgākai situācijai, kas ļaus izaugsmēji attīstīties straujāk, būt konkurētspējīgākiem globālā ekonomikā, uzņemties vadošo lomu. Un tas nozīmēs arī politiski eh, izaugsmi un labklājību. Paldies! Paldies referentam! Viņš pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar sociāldemokrātu grupu. Silva Pereira. Obrigado. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, iesākumā es vēlējos apsveikt tos kolēģus, kuri ir ieradušies mūs apmeklēt no dalībvalstu parlamentiem. Esiet sveicināti mūsu vidū. Tāpat arī es vēlos pateikties un apsveikt mūsu referentu Gunāru Haukmārku par eh, auglīgo sadarbību jautājumos par ekonomisko politiku Eirozonā. No manas puses vēlos pasvītrot pirmkārt to, ka Eiropas ekonomika un it īpaši Eirozonas ekonomika saskaras ar atveseļošanās signāliem, un mēs to varam apsveikt. Bet tāpat ir jāatzīmē arī tas, ka šī atveseļošanās vēl aizvien ir ļoti trausla, un tām tiek pakļauta dažādām neskaidrībām un riskiem, it īpaši šeit ir jārunā par politiskiem riskiem, un vēl aizvien ekonomiskā atveseļošanās norit nevienlīdzīgi. Šāda nevienlīdzīga, kurā akcentē atšķirības un domstarpības eirozonas ietvaros, un pēdējo gadu laikā tās ir gājušas plašumā. Tāpēc Tā vietā, lai nākt klajā ar iedvesmojušu runu pār Eiropas ekonomiskās situācijas uzlabošanos, mums ir jāatzīmē tas, kā vēl aizvien mums ir nepieciešams meklēt politisku atbildi ekonomiskai un budžeta politikai, lai mēs varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, un lai mēs varētu atveseļot Eiropas projektu. Un virzītos konverģenci, jo reāla attālināšanās, domstarpības, kuras ir sācinājušās pēdējā gadu laikā, nav tikai ekonomiska problēma, bet tā ir arī politiska Eiropa, e, problēma Eiropas projekta nākotnē. Vēl aizvien mēs saskaramies ar investīciju deficītu. Eirozonā tas attiec gan uz valstus privātām e, investīcijām, Un vienošanās pār jauno Junkera plānu ir pozitīva, bet tas nepalīdzēs atrisināt visas problēmas, un tas nevarēs garantēt taisnīgu geogrāfisko sadalījumu, kas palīdzētu mazināt asimetriju un atšķirības. Šajā situācijā, kas mums ir nepieciešams, pilnīgi nav noteikti mums ir jāturpina veidot tādu monetārā politika, kur atbalstam eirozonas izaugsmi, un tāpat mums ir nepieciešams papildinājums budžeta politikai, kas arī būtu draudzīgs izaugsmēji, kas veicinātu esošo noteikumu elastīgu piemērošanu, lai varētu atbalstīt ekonomiku, un nevis, lai to nospiest uz ceļiem. Mēs zinām, ka šogad drīzumā tiks sagatavots Eiropas komisijas paziņojums par eh, budžeta vadlīnijām šim gadam, un vai tā būs mēreni ekspansionistiska politika, kurā attīstītākās valstis sniegtu savu devumu, lai mēs varētu stiprināt izaugsmi. Taču konstatējam, ka tā tas nav. Tā budžeta politika, kāda mums šobrīd ir, vislabākajā gadījumā ir neitrāla budžeta politika. Un tāpēc mēs varam daudz runāt par izaugsmes un konverģences ambīcijām, mēs varam veidot dažādas versijas Junkera plānam, mēs varam uh, strādāt daudz un piesaukt struktūrālās reformas, varam daudz diskutēt par to, ko tas nozīmē, bet šeit, runājot par Eiropas semestri, tas, kas par ko mums jārunā, ir budžeta politika. Un ir jāzina, vai mūsu esošā budžeta politika ir pietiekama, lai varētu atbalstīt ekonomiskās eh, izaugsmes dinamiku un darba vietu veidošanu. Šis jautājums ir sociāldemokrātu grupas uzmanības centrā, un mēs ceram, ka līdz diskusiju beigām par šo ziņojumu Eiropas parlaments varēs nākt klajā ar skaidru devumu, kurā tā balss pievienosies tām Eiropas institūcijām, kuras aizstāv budžeta politiku, kas ir vismaz eh, mēreni ekspansionistiskā. Eh, mēreni un ne vairāk. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much. Paldies! Tagad došu vārdu Kiringa O'Donnell kungam. Kurš pārstāv īrijas pārstāv palātu, lūdzu? Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, kas attiec uz valstīm orientētajiem ieteikumiem. Īrijas gadījumā daļa no tiem jau ir sasniegti. Šobrīd, šodien mums ir budžeta diena. Kamēr es esmu šeit, mūsu finanšu ministra ir izziņojusi budžeta likumu. Vairākas lietas ieteikumos 1,5 miljārdu fonds nebaltām dienām ir izveidots. Tātad arī katru nākamo gadu pusotras miljārds tiks likts šai fondā. Kas attiecas uz bezdarbu? Pē 19 no pēdējiem, praktiski visi, visos 19 eh, pēdējos ceturkšņos mums ir bijusi eh, nodarbinātības eh, jomā izaugsme, bezdarbs samazinās Mēs sākām ar 15% bezdarbu 2008. gadā un esam sasnieguši ļoti labs rādītājs. Kas attiec uz investīcijām? Tad, kad nāca finanšu krīze, mums nebija nekādas cits izvēles, kā vien samazināt izdevumus. Līdz pat 20-21% Un mēs plānojam līdz 21. Eh, gadam dubultot investīciju apjoms no 3,7 miljārdiem 15. gadā līdz 8 eh, miljārdiem 2020. Eh, gadā. No 5,3% tātad pa 17% izaugsmu Un liela daļa līdzekļu iet tieši investīcijās. Visvairāk jau mājokļu jomā, tas arī ziņojumā ir izcelts. Sociālai mājokļi un arī mājokļi privātajā sektorā. 1,83 miljārdi iet sociālajiem mājokļiem, kas radīs 3000 līdz 4000 jaunu mājokļu Ir īpašs valsts fonds izveidots, kas ļaus piekļūt finansējumam, lai varētu komerciāli būvēt privātu mājas. 750 miljoni tā šim fondam paredzēta ir. Tad mājokļu situācija tiks noteikti uzlabota īrijā. Problēma ir ar piedāvājumu trūkumu, un to, to mēs arī plānojam risināt. Kas attiecas uz jautājumu ar sliktajiem kredītiem. Tas tiek risināts jau šobrīd. Mēs skatāmies, kādas ir iespējas cilvēkiem hipotekāro kredītu aizstāt ar eh, tādiem nomas maksājumiem. Un plānojam sasniegt 0,5% struktūrāla deficīta līmeni 2018. gadā. Tas ir apstiprināts šodien budžeta likumā, kur izsludināja finanšu ministrs. Un mēs plānojam nonākt pie līdzsvarota budžeta. Mūsu uh, kopēja parāda līmeņi arī jau tiek labi kontrolēti, un, kā jūs eh, noteikti zināt, mūsu izaugsmas rādītāji ļoti spēcīgi un ilgspējīgi. 17. gadā mēs rēķinamies ar 4,3%, nākamgad 3,5% izaugsmē. Tie ļoti labi rādītāji un ilgspējīgi rādītāji. Tas arī būtu praktiski viss par tiem jautājumiem, par kuriem tika runāts. Īrijas kontekstā mums Brexit ir milzīga problēma. Un es varu tikai vēlēties, lai sekmīgi noslēdzas sarunas, jo mazā atvērtā ekonomikai jautājumi, kas saistīti ar Lielbritāniju, kas mums ir liels eksporta tirgus, ir ļoti svarīgi. Paldies! Lielas paldies! Tālāk uzklausīsim skolas kungu, kas pārstāvi Kīpras um, pārstāvi palātu. Lūdzu. Paldies, uh, priekšstādētāji. Kā jūs ziniet, um, Kipra pabeidza savu finanšu pielāgošanās programmu visai sekmīgi. Mums uh, notika sekmīgas reformas uh, šīs programmas ietvaros. Un cilvēku resursu izmantošanas um, optimizācija um, valsts sektorā, izglītības reforma, citas reformas. Un jau tagad mēs varam redzēt šo reformu pozitīvās sākas mūsu valstī. Esam um, jau pēdējos 23 gadus izveidojuši līdzsvarotu budžetu, Un eh, tiek lēsts, ka 17. gadā mums būs eh, pārpalikums, vairāk kā 1% eh, no IKP. Šeit runā nevis par primāro pārpalikumu, bet par, par patieso, jo mm, primārais um, brutā pārpalikums ir pat augstāks. Tāpat arī mēs piedzīvojam augstu izaugsmas līmeni, 2,8% pagājušajā gadā, nu un šogad prognozes uh, ir aptuveni 3,5% līmenī. Nu, tā kā šādu tendenci mēs prognozējam arī 18 gadam, aptuveni šādu pašu izaugsmas līmeni. Tā kā es norādīju, ka mums ir līdzsvarots budžets, un arī šī gada budžets ir um, salīdzsvarots, un tajā būs eh, pārpalikums. Un tās ir tikai tādas konservatīvas aplēses. Par uh, valstīm uh, izdotajām īpašām rekomendācijām. Un mēs lielā mērā piekrītam šīm rekomendācijām, un dažas no tām patiesībā esam jau īstenojuši. Nu, piemēram, reforma veselības aprūpas sistēmā, tagad ir vispārīgā veselības aprūpa visiem iedzīvotājiem. Un, tas balstās tieši uz vienu no komisijas izsniegtajām rekomendācijām. Par citām reformām runājot, nu, jās, jāsaprot, ka sociālā politiskā situācija ir delikāta, ne, ne visu var un visam dabūt atbalstu. Nu, piemēram, um, valsts uzņēmumi privatizācija. Nu, es pieņemu, ka tas ir jādara, bet pagaidām vairums iedzīvotāji uz to raugās ļoti skeptiski. Mēģina panākt uh, konsensu, atrast uh, kompromisu risinājumu. Un pagaidām vēl pie tā strādājam. Atbilstoši kredīta reitinga aģentūrām, um, viņu aprēķini liecina par to, ka um, budžeta pārplikums Kiprā saglabāsies un iesroku rokā ar augstu ekonomikas izaugsmas tempu. Uh, Un, protams, jautājums par to, par ko liecina šī izaugsmē, vai, vai jātiec pēc, pēc uh, taupības politikas, vai, vai um, nepapildus investīcijām. Nu, varbūt uh, tā, nav tā, ka viens izslēdz otru. Varbūt ar reformu starpniecību un ar līdzsvarotu budžetu mēs varam panākt gan stimulus ekonomikas izaugsmē, gan arī turpināt nepieciešamās reformas. Un vienlaiks, protams, jāsaprot, ka Eiropas Savienība nedrīkst uzspiest reformas dalību valstīm. Eiropas Savienībai sākumā jātiek galā ar savu saimniecību, te arī ne viss ir kārtībā. Ir jāveic dažādas institucionālās reformas, jāturpina iesāktais. Eiropas, eh, Eirozonā, piemēram, ir daudz plus, bet arī daudz mīnusu. Mums, piemēram, nav neatkarīgs monetārās politikas mūsu rīcībā. Un Eirozona nebūtu nav perfekts veidojums. Tā nav tā perfekta valūtas zona. Un nu, arī to nevajadzētu aizmirst. Kredītrietīgu aģentūras un tirgu pat labāk skaudri apzinās to apstākli, ka krīzes gadījumā dalību valstu iespējas īstenot neatkarīgu monetāro politiku ir eh, visai ierobežotas. Un to var vērot gan aizdomu tirgos, eh, starptautiskajos tirgos. Nu, Eirozonas sākumā bija vērojama konverģence, un tagad ir diezgan liels atšķirības. Es, eh, protams, esmu eiro entuziasts. Es ceru, ka Eiropas projekts eh, būs panākumiem bagāts. Es ceru, ka Eiropas saimnība būs spēcīga un tās ietekmē starptautiskā arēnā tikai pieaugs. Bet, lai tas notiktu, mums tiešām ir jāpārskata paši pamats, kurienes viss balstās. Paldies! Thank you. Paldies! Nākamais runātājs būs eh, Valīkungs, kurš ir ēnu referents no EFDD grupas. Lūdzu. Oda. Paldies, Roberto. Nu jau trīs gadus es strādāju ar Eiropas semestri jautājumiem un vairāk kārtīgi. Man bija iespēja izteikties par šo ziņojumu un teikšu, ka mūsu bija ir atšķirīga, jo es vairāk pieturos pie Kipras kolēģa diskursa, vismaz pie tā, ko viņš sacīja pēdējā savā runas daļā par eh, eh, tām reformām Eirozonā, kas ir jāizveno, jo šo izaugsmi ietekmē ar neparastas un ārkārtas eh, ekonomiskās politikas, un tur arī ir jāmeklē skaidrojums šādai izaugsmēji ir bijusi vesela rinda algu devalvācija vairākās valstīs valūtu. E, devalvēt nevarēja, tāpēc tika veikti nepopulāri pasākumi, kas izraisīja atalgojumu krišanos. Un e, Gunāra ziņojumā es nesaskatu skaidras norādes ar zināmu intelektuālu godīgumu, runājot par to, e, ekonomisko līdzsvaru trūkumu, ar kuru mēs saskaramies Eirozonā. It īpaši, runājot par atsevišķām valstīm, būtu jānoskaidro, ko mēs darīsim ar šo mikroekonomiskā līdzsvaru trūkumu procedūru. Vajadzētu, lai eh, valstis kā Vācija, Nīderlande, pārkāptu noteikumu par komerciālo līdzsvaru trūkumu, un tas būtu nepieciešams, lai veidot tādu eirozonu, kas būtu izdevīga visiem. Jautājums par budžeta transferu no valstīm ar pārpalikumu uz tiem reģioniem, kuriem ir mazāk veiksmīgi būtu pretrunā ar to, ko Šaiblis sacīja vakar. Manuprāt, visi šie priekšlikumi ir neefektīvi, lai stabilizētu eirozonu godīgā veidā, intelektuālā ziņā. Ir eh, jāsauc lietas skaidros vārdos, ir jāparedz eh, ska konkrētas reformas struktūrās un sākot to šeit ir jā. Ja, paredz tādas indikācijas Eiropas projektam, kuras neietu pa to ceļu, ko piedāvā Vācija. Es domāju, ka ir jāveido Eiropa saskaņā ar tām modalitātēm, kas būtu godīgas ekonomiskai politikai. Un, protams, es ziņojumā to nes, neatrod. Es to arī agrāk neesmu redzējis, un es vēlētos dzirdēt jūs, jūsu kolēģi viedokli, kas pārstāvat dalībvalstīs. Es gribētu zināt, vai tas ir jautājums, kas izskat tikai Eiropas parlamentā, vai arī šeit ir runa par nosacījumiem, kas nav piemērojami, kas nav pārāk demokrātiski, vai arī šeit pastāv zināmas šaubas par to, kā ir jāizteno reformas tam, ka jāveic reformas, es piekrītu, bet ir jādomā, kādā veidā to darīt. Mums ir jārīkojas intelektuāli godīgi, un, lai runātu par patiesu līdzsvaru trūkumu, Eirozonā vispirms un pēc tam mazliet pārskatīt valsts tēriņus, jo atsevišķos periferos apgabalos mēs nevaram uh, apmierināt pieprasījumu. Nedrīkst pieļaut to, kā krīze atļaut, eh, atkārtotos šo instrumentu dēļ. Paldies, nākošais runātājs ir Paulo Gerjeri no Itālijas senātā. Abi runātāji ir šoreiz Itālijas pārstāvji. Thank you very much. I, I agree with the, with the... Paldies, es piekrītu referentam, ka tautsvencības um, atgūšanās ir um, ļoti labas ziņas Eirozonai. Un es piekrītu, ka šī tāds saimniecības atlapšana joprojām uh, tomēr ir uh, gana mm, trausla un vāja, jo sevišķi izaugsmas līmenis, ja mēs to salīdzinām ar iepriekšējiem uh, vēsturiskiem periodiem, tomēr, nu, nav diezko pārliecinoši. Nu, jā, varētu uzsvērt, ka tas ir tikai atlepšanas fāzes sākums, bet mums nav tāda konkrēta maršruta, respektīvi mehānismu, kurš eh, būtu noturīgs, kas varētu sevi atražot, tā sacīt, kas varētu kalpot kā izaugsmas stimuls. Un eh, šī atlapšanas procesa lielākie trūkumi pirmkārt ir tas, ka trūkst investīciju. Un eh, Tāpat arī nepietiekam strādā kapitāla tirgi. Eh, lūk, tās ir tās tendences, kur, ar kurām var izskaidrot eh, eh, šo pagaidām nevisai apmierinošo atlapšanas procesu dinamiku. Kolēģis arī piemin, ka dalību valstu attīstības tempu lielās atšķirības ir vēl viens iemesls bažām. Tā kā es piekrītu, ka mm, būtu jādomā par to, kā sekmējas struktūrālo reformu veikšanu dalībvalstu līmenī. Itālijas gadījumā, piemēram, valstīm adresētajās specifiskajās rekomendācijās 16 un 17 gadam ir iekļauts tieši vesels saraksts ar struktūrālajām reformām, kas būtu jāveic. Un tur, piemēram, ir daudz, kas, nu, mums ir panākts būtisks uh, progress arī pie veiknes šo rekomendāciju īstenošanas, bet tomēr, nu, darbiņš vēl stāv priekšā, lai, lai tas viss īstenotos. Bet kas, manuprāt, būtu daudz spēcīgāk jāuzsver, ir eh, struktūra reformas eh, Eirozonas, eh, Eiropas Savienības līmenī. Iepazīsties ar rekomendācijām, kas adresētas 16. gadā specifiski Eirozonai, nu, jūs tur redzēsiet tādas pašas rekomendācijas 17. gadā kā iepriekš. Nu, diemžēl tiešām, kā kāds kolēģis arī teica, nu, nekā jauna. Nekā jauna divās tādās svarīgākajās jomās. Pirmkārt, mūsu fiskālā, fiskālais stāvoklis, fiskālā situācija. Nu, runāju par fiskālo nostāju, nu, te nav runa par ekspansionismu vai, vai ko citu, nu, bet ir runa par to, ka mums nepieciešama pieeja, kas eh, ir mērķēta ne tikai uz dalību valstīm, bet eh, kas definē nu, to, kas nepieciešams eiro sistēmā kā tādā, kas eh, nepieciešams kāda fiskāla pasākuma, nepieciešama Eiropas līmenī. Un šī Eiropas fiskālā vienotā nostāja joprojām nepastāv īsti. Komisija pērnajā gadā nāca klajā ar savu priekšlikumu šajā jomā, nu, bet eh, šis konkrētais priekšlikums ir ticis noraidīts. Un eh, es vēlos uzstāt, ka mums ir nepieciešama eh, striktāka fiskālā vienotā politika, jo te ir runa par tādiem papildus instrumentiem, ko mums vajag sniegt tautsēmniecībā, lai uzturētu šo ekonomikas izaugsmas tempu. Un atkārt par investīcijām runājot. Investīciju tendences Eirozonā un Eiropas līmenī ir neapmierinošas. Mums ir pozitīva pieredze ar Junkara plānu darbību, bet nu, faktiski tas ir tāds, tāds mākslīgs, tās laboratorijā veids uh, uh, pasākums, kas, protams, nav, nav slikts un, un, uh, un strādā, bet mums šo pašu pieeju vajadzētu uh, piemērot plašākā globālā mērogā, lai tas strādātu tirgū, tā teikt. Tādēļ es ierosināšu šajā ziņojumā iekļaut uh, daudz konkrētākas rekomendācijas attiecībā uz to, kā tad uh, šeit uzlabot investīciju stāvokli Un tāpat arī, kā uzlabot eh, pašu rekomendāciju īstenošanas eh, tempus, lai 18. gadā mēs atkal nāsītu vienu to pašu, kas bijis eh, iekļauts līdzīgos ziņojumos pēdējos divos, trīs gados. Lūk, tādi mani ierosinājumi, lai gan es piekrītu viedoklim, ka izaugsme Eiropā ir pozitīva, atlapšana ir vērojama, tomēr jādara daudz vairāk, lai Eiropas tautsensības telpā augtu straujāk. Paldies! Paldies! Tālāk ir Asmus Belūras, Grieķijas parlamenta pārstāvs. Lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšstādātāji. Paldies uh, par šo iespēju izteikties. Es uh, uzmanīgi ieklausījos uh, kolēģi sacītajā. Un pirmais runātājs minēja tādu vālēgu austu atlapšanu. Jā, atlapšana ir vērojama tā, Eiropas tautsānicībā, bet tā ir pārlieku, pārlieku gausa. Un jāsaka, ka pat šī gausā atlapšana pieprasīja diezgan ilgu laiku. Paskatīsimies uz ASV. Faktiski krīze pāri ekranam un šeit sākās apmēram vienlaicīgi, bet ASV izkūlās no šīs krīzes jau pirms četriem gadiem. Savukārt Eiropa vēl joprojām turpina atgūties, um, turpina cīnīties un joprojām daudz um, jautājumu par to, vai šī um, atlapšana tiešām um, ies uz augšu. Uh, Sociāldemokrāta pārstāvis Pereiras kungs uh, savos uh, komentāros uzsvēra, ka tas, kas pat labāk notiek Eiropas Savienībā un Eirozonā, var novest arī pie, pie tādas uh, um, politiski negatīvas rezonances. Un, protams, tas tā var notikt, ir runa par politizētiem procesiem. Mēs no tā, mēs nedrīkst no tā baidīties, jā. Resonance var būt negatīva, un dažās dalību valstīs mēs to arī vērojam. Un um, Daudz kur eh, tas noved pie tādām antidemokrātiskām tendencēm patiesībā. Bet uh, konkrēti par šīm rekomendācijām runājot, eh, es vēlētos uzsvērt to, ka ir sāknes starp ekonomiskas un politiskas dabas jautājumiem. Piemēram, stabilitātes un izaugsmes pakts. Varbūt kādreiz tas ir bijis ļoti noderīgs instruments, bet uh, uh pēdējā laikā tas bieži vien kalpo kā cilpa ap Eiropas Savienības tautsānsības kaklu. Tas neko nedod. Un uh, tas instruments, ko es vien biežāk piesauc uh, labējie ekstrēmisti, un mēs zinām, ka nevienā vien valstī viņi savas galvas ceļ aizvien augstāk. Un um, tas liecina par to, ka savādāts un izaugsmes pakts ir jāaizstāja ar izaugsmes un nodarbinātības paktu ja papētīsiet Eiropas centrālās bankas statūtus, tad uh, tur uh, ar pušplēstu vārdu nav pieminēta nodarbinātība darba tirgus, jāatruna par inflāciju, par, par um, monetāro stabilitāti, bet uh, par uh, lūk, darba tirgu tur nav ne pušplēsta vārdiņa. Un domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kas nobeidz pie patreizējās nevienlīdzības, pie um, spēcīgām reģionālām uh, atšķirībām, ne tikai valstu starpā, bet arī vienas valsts ietvaros. Eh, reģiona attīstība bieži vien ir ļoti atšķirīga. Augsts bezdarbs, eh, sevišķi jauniešu vidū. Es šeit nerunāju tikai par Grieķiju, kur ir 60% rādītājs, arī Spānijā, citās dienvidu valstīs un pat dažās um, ziemeļu vai centrālās Eiropas valstīs jauniešu bezdarbs ir sasniedzis rekorda augstus līmeņus. Vai tas nav um, iemesls, lai mēs um, nopietni par to uh, uztrauktos un kaut ko darītu. Un eh, tad eh, zemēs ekonomiskās izaugsmas rādītājs eh, ir tāda, ka mums ir tāda kā izvēles, la carte Eiropa. Ir ehm, visai šādās lai valsts, kas uzskata, ka tās var izvēlēties, ko tad piemērot, kā kāds kriterijs ievērot, ko, ko ne. Šodien, nu, ne tikai šodien, es dzirdu atkal aicinājums turpināt reformas, bet arī pats vārds reforma ir diezgan plaši interpretējums. Un par kādām tad reformām ir runa? kādi ir šo reformu mērķi un kam šis reformas domātas. Ja mēs to visu nedefinēsim un par to nerunāsim, tas paliks tikai tāds tukšs vārds, kurš bieži vien var tiekt, tikt izmantots maldinoši. Es domāju, ka patiesībā tas jau arī notiek. Ehm, daudz, kur eh, aizpildoties ar reformām, notiek eh, nepieņemams lietas. Ne tikai Grieķijā, kur, protams, Grieķija mēs esam īpaši no tā viss cietuši. Bet eh, runājot par ehm, Tātad eh, šo jautājumu par šīm ehm, rekomendācijām, un tas eh, atspoguļo eh, noteikti politisko spēku viedokli. Mēs neesam vieni, kas tā, tā domā. Mēs vēlamies, lai cilvēku labklājība augtu, lai mēs varētu no saviem pleciem nokartīt taupības un bezdarba vāršas un doties gaišāks nākotnes virzienā. Nu, diemžēl tas šķiet, ka to kā laikams nespīd. Uh, Bet eh, tomēr es uzskatu, ka mums nepieciešama papildus demokratizācija, investīcijas visāžādākajās jomās. Demokrātija jābūt eh, visos Eiropas saimnības līmeņos. Nedrīkst būt, ka ir tāda eh, institūcija kā, kā Eirogrupa, kas pieņem lēmumus aiz aizvērtām durvīm, kuri pēc tam skār miljoniem cilvēku dzīves. Šai Eirogrupai pat nav oficiāls institūcijas statusa, un tomēr tā pamanās pieņemt lēmumus tiešām, kas ietekmē dzīvi miljoniem cilvēku. Tāpat eh, runājot par Eiropas eh, budžetu. Vai šis budžets eh, sagamē konverģence un attīstības tuvināšanos? Konverģence dibināšanas līgumos ir ierakstīta kā viens no Eiropas Savienības mērķiem. Un, baltā grāmata un piecu priekšsēžu ziņojums tur nav konkrētu uh, priekšlikumu. Tur ir dažādas idejas, bet tur nav konkrēti priekšlikumi attiecībā uz to, kā šo institūciju padarīt demokrātiskāku. Jā, priekšstādā es jau to, to viņu beigšu. Mums ir nepieciešama godīga um, ekonomiskā izaugsme, kas uh, respektē vidi. Uh, mums ir nepieciešams stiprināt uh, likumdošanu, jācīnās pret um, naudas atmazgāšanu un nelegālu cilvēku izniecību. To nevar atstāt atsevišķu dalībvalstu pārziņā, kā tas ir noticis. Mums par to jācīnās kopējiem spēkiem. Mums ir jācīnās par darbinieku tiesībām, par minimālajām algām un koplīgumiem. Ir nepieciešami elastīgi darba apstākļi, bet tie nevienmēr novad pie izaugsmas. Un mums beidzot jāpasaka skaidrs, nē, ne taupības režīmam. Mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, kas nāk par labu visiem. Paldies! Okay. To to es aicinu visiem iekļauties trīs minūtēs. Jēlā, uh, Kretu. Uh... Gabriela Kretu eh, eh. no Rumānijas ir nākošais runātājs. Paldies! Dārgie kolēģi, vēlos uzsvērt ļoti jūtiskus politiskus jautājumus ziņojumus norāda, ka ir atšķirīgas vienības tādas kā Eirozonas dalībvalsts un ārpus Eirozonas dalībvalstis ar eh, it kā iedomātām robežām. Mūsu prāts tā ir nepareiza pieeja, lai izprastu un risinātu reālas Eiropas Savienības problēmas. Un tagad daži argumenti. Mums ir vienots tirgus kurā darbojas četras brīvības, ar tām mēs lepojamies. Neviena no ārpus Eiropas dalībvalstīm, eh, no ārpus Eirozonas dalībvalstīm, es ņemot Dāniju, ir ar pastāvīgu uh, eh, optautu eiro sakarā. E, eiro izmantošana uh, vietējās transakcijās ir 70, 50 līdz 70 procenti praktiski ikvienā valstī. Tirzniecība notiek galvenokārt e, vienotajā tirgu ap 70%. E, transnacionālās korporācijas galvenokārt Eiropas darbojas bez robežām. Tās organizē savas darbības, taiskaitā ārpus Eirozonas dalību valstīs. Un mēs mēģinām veidot koordināciju gan ekonomiski, gan monetāri mūsu starpā. Fiskāla autonomija ir ar savām robežām. Nacionālās bankas nav ar pietiekam daudz instrumentiem, lai būtu ar noteiktu lomu nacionālajā politikā. Valdībām ir uzlikti ierobežojumi, mēs to apzinām. Ievi ierobežoti budžets deficīti, Eiropas semestris, valstīm specifiski ieteikumi un tā tālāk. Un tagad runājot par, runāt par eirozonu un ārpus eirozonu, nozīmē graut mūsu vienotību un solidaritāti. populistiskas un eiroskeptiskas kustības izmanto jēdzienus mēs un viņi, un vienlaicīgi tiek slēpti divas būtiskākās problēmas, ar kurām saskars Eiropas Savienība. Viens no tiem institucionālais eh, jautājums, kas ir Eiropa pats par sevi, tas nozīmē pārveidot esošo kopējo valūtu par patiesu vienoto valūtu un galvenā būtiskā problēma, kas ir nevienlīdzība. Mūsu priekšlikums būtu neaizmirst uzdot jautājumu un aicināt Eiropas komisiju padziļināti veikt fiskālā nolīguma analīzi, jo piecus gadus pēc tā ieviešanas šis Šāds novērtējums ir nepieciešams. Un otrkārt, mēs uzskatām, ka obligātā kārtā ir jāpārdomā tās fundamentālās izmaiņas, kas iesākās ar Junker plānu, kas nozīmē nomainīt tiešās valsts investīcijas ar privāti virzītām, bet valstiski atbalstītām caur pamudinājumiem un garantijām. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Paldies. Nākošais runātājs ir Stefans Toskanī no Bundesrātas. Jā, vielen dank. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju, ka dalībvalstu parlamentiem šeit ir iespēja izteikties. Nu, es vēlos viennozīmīgi pozitīvi vērtēt šo atzinumu projektu, vēlos uzteikt uh, eh, referentu darbu par to, kā tad uh, viņš ir veicis šo, savu darbu. Nu, es uzskatu, ka pirmkārt ļoti godīgi Viņš ļoti godīgi piegāja šai, šai tēmai. Un, um, viņš atgādina mērķus, kāds Eiropas Savienība izvirzīja 2000. gadā, un viņš ļoti godīgi konstatēja, ka šie mērķi nav sasniegti. Viennozīmīgi ciesta neveiksme. Un referents tālāk norāda to, ka uh, pietrūks struktūra reforma, ka tas ir svarīgākais šis neveiksmes cēlonis. Tādēļ vēlos viennozīmīgi atbalstīt to, ka šajā ziņojumā tiešām fokus centrā ir struktūra reformas. Kolēģis no īrijas un no Kipras arī, arī ziņoja tā aizjautīgi, kādi panākumi ir gūti tieši pateicoties struktūra reformām. Kāds no kolēģiem uzdev jautājumu, kā tad, kā tad mēs varētu cīnīties pret nemienlīdzību? Manuprāt, un tas arī atspoguļots vienamā atbildē, slēpjas mūsu tautsāmniecību konkurētspēja nevienlīdzībā. Tas nav vienlīdz konkurētspējīgs, un to novērst ir sarežģīti. Ir nepieciešams politiskais vairākums, gal galā demokrātija leģitīmu un politisko vairākumu gūst tikai tie, kas pārliecina par to vairākumu sabiedrības. Par to, ka nepieciešams struktūra reformas. Un, jā, nu tas ir politiski tāds uh, Mm, eh, smags pasākums, eh, to mēs Vācijā ļoti labi arī zinām. Un eh, ziemā norādus arī skaidri norādus to, ka Vācija pēdējos, pirms tām 20 gadiem vēl bija tas Eiropas uh, vainieks, slimnieks. Bet nu, tieši, tieši tādēļ Vācija ļoti apņēmīgi ķērās klāt struktūrālām reformām. Un tieši tādēļ tās mūsu zemē ir e, nu, kā tāda atslēga mūsu panākumiem. Un tas, ka ziņotājs to, to patur savu ziņojumu centrā, tas ir ļoti labi, pozitīvi, zīmīgi, un tos, protams, tikai atbalstīt. Nu, vēl varbūt e, viens komentārs par nu pat kā izskanējušo, kāda demokrātiskā leģitimitāte ir Eirogrupai. Nu, mums kopēji būtu jāatcerās un jāaptur prātā tas, ka Eirogrupas finanšu ministri protams, viņiem ir šī demokrātiskā leģitimitāte. Viņi ir to, to viņam uzticējis uh, parlaments uh, un vairākums, ko parlaments ir guvis vēlēšanās. Līdz ar to nevarēja sacīt, ka Eirozona nav demokrātiska leģitimitāte. Tā, tas ir galīgi nepamatot. Protams, uh, ka visiem Eirogrupas dalībniekiem ir demokrātiska leģitimizācija caur vēlēšanām viņu valstī. Un par Vāciju runājot, man tas gods pārstāvēt uh, um, Bundestāga otro palātu. Un mums gan Bundestāgā, gan, gan uh, federālās zemēs tās sauktās uh, um, parādu bremzes, kas mums liedz uzņemties papildus parādus. 220, uh, tas ir uh, federālajās zemēs. Un tas uh, pat, patiesībā ir novic pie tā, ka ir papildus stimulu investīcijām. Un jau 14. gadā federālais Bundestāgs uh, Mums ir nu, tātad iedarbinājuši šo parādu bremzi, un tā rezultātā ir masīvi pieaugušas investīcijas, jo rodas eh, jaunas investīciju iespējas eh, citām struktūrām. Lūk, tāds, tāds vēl piemērs no mūsu struktūra reformu pieredzes. Paldies! Thank you. Uh, Paldies, un mēs tagad varam pāriet pie Eiropas parlamenta runātājiem. Pērvāns Bēresa, kas ir koordinātori no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi nacionālajos parlamentos. Vienmēr šādi viedokļa apaņas brīži ir ļoti svarīgi, kad mēs varam runāt par Eiropas semestri gadu otrajā pusē, lai redzētu, kādā uh, pozīcijā mēs esam, un šajā sakarā pāris piezīmes no manas puses, jo, manuprāt, šis jautājums ir ļoti, ir aktuāls mūsu šodienas pasākumam. Vēl pagājušajā gadā komisija nāca klajā ar tādu jēdzienu kā agregated fiscal stance, kas arī dalību valstīs eh, nozīmēja nopietnas diskusijas. Ir izveidot CEFSI un ir jāveido makroekonomiski pieeja, veidojot eh, pozitīvu apvienotu budžetu politiku. Un, manuprāt, Par šo elementu runājot ar nacionālajiem parlamentiem, mums ir jāstrādā pēc būtības. Otrais temats, kuram es gribētu pievērst uzmanību, un arī uz to atsaucās kolēģis dekretu, tas ir jautājums par eiro vai ārpus eirozonu. Šis jautājums nereti mūs ceļ un turklāt pilnīgi ne, nepamatoti. Uh, Atzīmēšu, ka komisijas priekšsēdētājs savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā runāja par uh, pirms iestājas palīdzību, lai pievienotos Eirozonai, jeb labā Briseles franču valodā, es gribētu teikt fair enough, jeb gana godīgi. Pour, uh, Bet piebilstu, ka struktūra fondi ir uh, konverģences veidošanai. Es uzskatu, ka mērķis iestāties Eirozonā, ir, tam ir jākļūst par būtisku tematu gan Eirozonai, gan ārpus Eirozonai, un tam vajadzētu mūs mobilizēt tā vietā, lai uh, e, noliek, ka atšķirība pastāv, jo uh, Eh, nav situācija vienāda, esot eirozonā vai ārpus tās. Pierādījums ir tam, ka pretējā gadījumā visi tajā būtu vai neviens nebūtu. Mēs nevaram visu laiku rīkoties tā, it kā visi būtu eirozonā. Investīcija jautājums attiec uz visu Eiropas ekonomiku, ekoloģiskās pārējais jautājums ir. Un problēma visai Eiropas ekonomikai, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, kā Jautājums par to, kāda tā vai cita dalībvalsts iestājas Eirozonā, ir ļoti nozīmīgs. Tāpat eh, mēs gaidām, ka komisija eh, savā 6. oktobra paketē, ko tā jau, ar ko tā jau sagatavojusi, paredz uh, līdzsvaru jautājumu apspriešanu, un manuprāt, Es gan gribēju runāt par šo jautājumu sīkāk, bet priekšsēdētājs jau man dod zīmi, ka esmu savu laiku izsmēlus. Mēs ceram, ka varēsim turpināt dialogu par šo jautājumu ar dalību valstīm. Būs konferences Tallinā, kurā mēs varēsim šo diskusiju turpināt. Nākošais runātājs ir Paulo. Ferreira no Portugāles parlamenta. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Mēģināšu izteikties īsi un iesākšu ar ziņojumu un pēc tam runāšu par Portugāli. neesmu pārāk eh, sajūsmā par šo ziņojumu. Protams, mēs varam piekrist, ka jā, izaugsme var būt vidēji 3%. Eh, Tad tas atrisina visas mūsu problēmas. Izaugsme, nodarbinātība, valsts finanses, ja mēs varam vienoties. Problēma nav nospraust mērķus, bet paredzēt instrumentu šo mērķu sasniegšanai. Un šajā ziņojumā ir atkārtots tas, kas Lisabonā 2000. gadā Eiro padomē tik sacīts par to, ka ir ļoti nozīmīgi veidot uz zināšanām balstītu sabiedrību un tā tālāk. Ļoti labi, ka tas izskan šeit, jo tas arī norāda to, ka nav pietiekami ar to, ka mēs nospraužam mērķis, mums ir vajadzīgi instrumenti šo mērķu sasniegšanai. Un šiem instrumentiem ir jārisina sekojušās problēmas vai mēs esam korģējuši makroekonomisko disbalansu Eirozonā. Un ir jārunā problēmas, kā risināt šo problēmu valsts pārpalikumu, kā Vācija vai Nīderlande, kā tās to koriģē un citas valstis, kā koriģē savas problēmas. Tāpat arī, kā mēs ieviešam mērenās fiskālās eh, no, nostādnes. To jau norādīja arī referents Silva Pereira. Un arī to, pā, arī, ka šie instrumenti nevar būt uh, ekspansionistiski. Mums tāpat ir arī jādomā par jauniešu bezdarba samazināšanu. Tā ir nopietna problēma. Mums ir vajadzīgi instrumenti politikai un ne tikai mērķi vien. Es tagad nedaudz izklāstīšu stāvoklī Portugālē. Portugāles sasniegumi pagājušajā gadā ir labi rezultāti. Mēs esam samazinājuši bezdarbu no 16 līdz mazāk nekā 9%. Mēs esam eh, samazinājuši IKP un valsts parāda attiecību zem 127%. Tomēr mēs saskaramies ar problēmām un makroekonomisku eh, disbalansu. Tomēr šī Pēdējā doma saistībā ar fiskālajām nostādnēm neatrisina problēmas vidustermiņa. Mērķis Portugālē ir pluse 0,5%. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība saka Portugālei norāda, ka 20. gadā ir jābūt pārpalikumam 4,9%. Vidējā termiņa mērķis ir definēts vairākām valstīm, un tas nozīmē fiskālu politiku, kura neveicina ekonomiku. Ir Portugālē veikti pētījumi, kuri parāda, ka ekspansīvāka fiskāla politika para, no, palīdzētu sasniegt labākus ekonomiskos rezultātus un arī labāk attiecība pret IKP. Paldies! Nākošais runātājs Līzved Berhūcen eh, no Dānijas parlamenta. A eh, micro, micro, please. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo izklāstu. Es vēlos arī pateikties referentam Hokmarkam, kurš eh, pilnīgi pareizi norādīja uz metaforu, kāda kājas ir cepeškrāsnī galva leduskapī. Es arī no savas puses gribētu norādīt uz vairākiem eh, aspektiem, kas mums ir kopīgi Eiropai, ar Eiropu, un arī pastāstīt par to, kas notiek uh, dalību valstīs, tā skaitā manējā Dānijā. Pirmkārt, mūsu politika ir jābūt ilgtspējīgai, manuprāt, tas nav pietiekami izskanējis diskusijās. Pilnīgi noteikti mums ir jārisina mūsu priekšā esošie izaicinājumi, un ļoti labi, ka valdība ir sapratusi, ka ir jākoncentrējas uz šiem jautājumiem. Tāpat arī pietrūkst izaugsmes un arī pieprasījums neauga pietiekami. To mēs redzam arī mūsu valstī un konstatējam, ka atsevišķas reformas, kuras ir īstenotas, tā skaitā pie mums, ir pasliktinājušas vēl jau tā trauslo līdzsvaru, un to mēs arī konstatējam, un pateicoties dažādām nepareizām izvēlēm, kas ir tik, kas tikušas izmantotas. Ir jādomā par radošu finanšu instrumentu izmantošanu, lai varētu koncentrēties uz pamatdarbu, kas ir jauna produkta attīstīšana. Finanšu jomā mēs redzam, ka 85% finanšu nozars aktivitāšu nenonāk līdz reālajai ekonomikai, nerada darba vietas un galvenokārt MVU saskaras ar grūtībām piekļūt kapitālam. Mums ir tāda ekonomiska politika, kas izraisa nozīmīgu parāda veidošanos, mums pieaug par 60, 50, 60 miljārdiem eiro mūsu parāds, un, manuprāt, ir nepieciešama Ilgtspējīgi izaugsmi ir jātīst mūsu ekonomika, un tāpat ir arī jautājums par finanšu instrumentiem, lai varētu šo izaugsmu nodrošināt. Manuprāt, ir jānorāda, ka līdztiesības princips vēl aizvien netiek ņemt vērā šajās diskusijās, un vēlreiz paldies par iespēju stāties Eiropas parlamentā. Thank you. Um... Paldies. Nākošais runātājs Kostas Mavrīdes. Paldies, priekšsēdētājs. Pirms aptuveni vienas nedēļas Strasbūrā mums bija diskusijas par tā saucamo fiskālo kompaktu, un arī mēs runājām par dalību valstu budžetu. Jau mēs uzklausījām vairākus elementus šajā diskusijā, kas, manuprāt, ir ļoti noderīgi. Ja mēs runājam pār tādu fiskālu kompaktu, kas attiec tikai uz dalību valstu reāla ekonomika konverģenci, tad šajā gadījumā vajadzētu mēģināt atrast tās izmaiņas, kas ir nepieciešams, lai varētu garantēt šo reālo ekonomiku konverģenci. No 2013. gada līdz mūsu dienām visi pūleņi nav snieguši mums gaidīto rezultātu. Vēl aizvien ir daudz reformas, kas ir jāīsteno, un turklāt vairākas no šīm reformām jau tika pasvītrotas viens no piemēriem. Nevajag uzspiest pārmaiņas. Ir jāpanāk tās, lai dalību valstis justos savu īpašu, eh, savu reformu īpašnieku. Turklāt vien, viens izmērs nevar tikt piemērots visiem eh, risinājumiem. Tāpat ir jādomā par noteikumiem attiecībā uz makroekonomisko atšķirību koriģēšanu. Tāpat ir problēma ar to, kā komisija nodarbojas e, ne tikai ar deficītu, savukārt kādai valstī deficīts var būt pozitīvs citas valsts izpratnē. Diemžēl tā tas ir. Tad, kad mēs vienojamies par banku savienību, mēs vienojamies par trim pilāriem - rezolūcija, regulējums un pāneiropas noguldījuma garantijas schēma. Jau tik daudz gadi ir pagājuši, divi, abi pirmie pilāri ir īstenoti, bet trešais Eh, kas pa, eh, palīdzētu nodrošināt vienotus eh, spēles noteikumus visiem, vēl nav pabeigts. Un mums ir jāpārdomā, vai me, un kā mēs vēlamies veidot vienlīdzīgus konkurences un spēles noteikumus it visiem. Paldies, priekšsēdētāji, par uzmanību. Paldies, un nākošais runātājs Karels Fīdlers no Čehijas Republikas. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že tady vidím, že eh, tři... Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Izskatās, ka ne visiem ir trīs minūtes atvēlētas. Es pārstāvu Čehijas parlamentu sākumā pat nebija plānojis uzstāties, bet debatēs dzirdētais lika man lūgt vārdu. Līdz šim diskusijas e, ieskicēja trīs būtiskākos aspektus. Lielākā daļa no runātājiem savos formulējumus izmantoja nosacījumus par to, kas būtu jādara, kas būtu jāsasniedz, kā jāveic restruktūrizācija un tā tālāk. Otra lieta, kas bija raksturīga šīm debatēm līdz šim, ir koncentrēšanās uz pozitīvām tendencēm un arī uh, pozitīvs skatījums uz to, kas sagaidāms, tā teikt, gaišā nākotne, kas mūs visus sagaida. Mēs daudz ko sagaidām no nākotnes. Un trešā lieta bija tas, ka daudzi runātāji pauda arī savu vilšanos. Runāja par atšķirībām, par nelīdzsvarotību, par nepilnīgu fiskālo, monetāro politiku Eirozonā. Viens no runātājiem norādīja, ka nepastāv viens risinājums, ko varētu piemērot visiem, un es tam pilnībā varu piekrist. Es neesmu pirmoreiz šeit Eiropas parlamentā, un tas, ko es dzirdēju līdz šim, lielā mērā sasaucas ar to, ko dzirdēju arī iepriekšējā reizē, kad viesojos šeit. Savulaik man bija pieredze arī ar komunistisko režīmu, kad daudz tik runāts par gaišo nākotni, bet realitāte bija atšķirīga. Runājot par eh, divu ātrumu Eiropu, kodolu un perifēriju, Vienalga, kā mēs to saucam un sadalām, svarīgi ir saprast, ka Eiropa tā nedarbojas, kā cilvēki e, daži e, vismaz mēģina to aprakstīt. Tas ir principā tas, ko lielākā daļa nav bijuši pietiekami drosmīgi skaļi paust. Paldies! Thank you. Paldies. Lībe Viernika, ALDE grupa Eiropas parlaments. Es vēlos pateikties kolēģiem no valstu parlamentiem par to, ka jūs ieradāties šodien šeit, lai apspriestu šo svarīgo dosjē. Tālāk, paldies Hokmarkungam par labo sadarbību un apjomīgo darbu daudzajās diskusijās, kas ir bijušas eh, saistībā ar mūsu dosie par Eiropas pusgadu. Domāju, ka visi esam vienisprātis, ka šis ziņojums ir kompromiss starp atšķirīgajām sākuma pozīcijām, kāds mums katram bijušas. Kā liberāļu grupas ēnu referente vēlos norādīt sekojušo. Atkal un atkal ir kļuvis skaidrs, ka daudzas dalību valstis nav īstenošas valstīm paredzētos ieteikumus ar tikai nelielu skaitu īstenoto ieteikumu 16. gadā. Paskatoties, kur ir zemākais progress, mēs redzam problēmas, kas lielākoties ir saistīts ar eh, konkurences un pētniecības un attīstības jeb izstrādes reformām. Kolēģi, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi nākotnē, tad šīs ir tās jomas, kurās Eiropas Savienībai būtu jābūt vadošai lomai. Tādēļ es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir aktīvāk strādāt pie uh, rekomendāciju īstenošanas. Ekonomika atgūstas balstoties uz nepieciešamajām reformām. Šīm reformām ir jābūt struktūrālām pēc dabas. Uh, Vienīgais veids, kā mūsu ekonomikas varēs palikt eh, konkurētspējīgas šodienas un rītdienas pasaulē, ir palielinot produktivitāti. Lielākas investīcijas pētniecībā un attīstībā novedīs pie jaunām inovācijām, kas radīs jaunas darba vietas un ilgtermiņa darba sta stabilitāti tam nevienmēr ir nepieciešami lielāki līdzekļi, bieži vien vienkārši ir, nauda ir jātērē savādāk. Mēs visi esam sapratuši, cik svarīgi ir nonākt pie līdzsvarota budžeta un ilgspējīga deficīta. Vēlos izmantot šo pēdējo iespēju, lai brīdinātu pret augstiem parādiem, jo tuvākajā nākotnē tas var novest pie ļoti augstiem procentiem. Ir jāīsteno pasākumi, kas atbalstīs biznesu un nodarbinātību kopumā. Ir jāmazina šķēršļi pārobežu ekonomiskai aktivitātei tādējādi stiprinot iekšējo tirgu. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs. Es arī pats izteikšos pavisam īsi, bet pēc tam Heisa kungs, Eiropas tautas partija, Eiropas parlaments. Paldies, priekšsarētāji! Pavisam īsi. Sveicu kolēģis no visiem valstu parlamentiem, tīpaši eh, man kolēģi no īrijas O'Donnell kungu. Svarīgākais, kas izriet no Kokmāra kunga ziņojuma, ir tas, ka ir jāuzņemas atbildība atbildība par struktūrālo reformu procesu, kuram ir jānotiek. Mēs nenonāksim Eiropā pie labākiem rezultātiem konkurētspējas, efektivitātes vai produktivitātes izteiksmē, ja netiks īstenot struktūrālo reformu dienas kārtība. Un tur ir jāuzņemās atbildība. Manā valstī, īrijā, referendumā mēs vissliktākajā no laikiem lūdzām atbalstu struktūrālām reformām samazinājumu publiskajās finansēs, kas izrietēja no finanšu krīzes. Un neviens nevēlas atgriezties pie tā laika. Cilvēki vēlas produktīvu ekonomiku, ekonomiku ar līdzsvarotu budžetu, un vissvarīgākais ir panākt, ka fiskālā pakta līgumā divpaks un divu dokumentu pakets un sešu dokumentu pakets līgumā uh, To atbalsta visi. Ne tā kā tas bija sākumā, 90. gados. Noteikumi ir vienādi visiem, un mums visiem ir jāievēro šie noteikumi, neatkarīgi no tā, cik liela ir dalība valsts. Un pēdējā piezīme priekšsēdētāji. Uz valstīm orientēto ieteikumu svarīgums ir tāds, ka tiem, tiem ir jāpalīdz dalību valstīm izdarīt tās lietas, kas ir pašu valstu ilgtermiņa interesēs nevar tikai eh, ar cut and paste funkcijām griezt un ielīmēt iepriekšējo gadu ieteikumus, bet ir jāsadarbojas ar valstu parlamentiem, nonākot pie ieteikumiem, par kuru valsts ir gatava uzņemties atbildību. Mana valsts izgāja cauri šim sāpīgajam procesam. Vienbrīd mums bija 20% no IKP deficīts, desmit gadi bija vajadzīgi, lai no tā tiktu ārā Beidzot, mums būs līdzsvarots budžets šobrīd, nākamajā gadā jau 2018. gadam bija sāpīgs ceļš jāiziet, bet mums jāpieturas pie noteikumiem, lai neko tādu neatkārtot. Paldies! Paldies! Vēl bija lūgums izteikties. Krainer kungs no, Vā, no Austrijas. Varbūt pazaudējām kaut kur jūsu sākotnēju pieteikumu. Lūdzu, vārds jums! Jā, paldies. Es neteikšu, ka man nepatīk viss ziņojums, bet daļa no ziņojuma neizklausās pēc objektīva ziņojuma par ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, bet gan drīzāk kā kaut kas ideoloģisks. Vismaz OECD, man liekas, un līdzīgas organizācijas jau kāds desmit gadus atpakaļ pārstāja šādi rakstīt piemēram, ieteikums samazināt publiskos tēriņus, un tad viss būs labāk, tas viss tik daudz sasaucas ar pirms krīzes laiku, ka pat esmu izbrīnīts, ka kaut ko tādu var tagad rakstīt un publicēt. Valstis, kur tradicionāli ir bijis liels publiskais sektors, kā Zviedrija un Dānija, šobrīd uzrāda ļoti labs rezultāts. Kaut arī viņiem ir liels publiskais sektors, bet viņi ir ļoti efektīvi darbojušies publiskajā sektorā. Līdz ar to jautājums eh, par publisko sektoru nav saistīts to, kā to samazināt tikai, bet kā to padarīt efektīvāku. Un, ja mēs tiešām objektīvi paskatāmies uz mūsu sabiedrībām, uz kopienām, kā tās darbojas, nevis no ideoloģiska, bet no ļoti pragmatiska viedokļa, tad ir jāsaka, ka publiskais bieži vien ir labāks nekā privātais. Ir jāstiprina publiskais sektors un jādomā, kā to padarīt efektīvāku, nevis vienkārši griezt un samazināt. Es ceru, ka ziņojums tiks pārrakstīts. Pirms par to tiks balsots. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu referentam, noslēguma komentāriem, es vēlētos arī pats izteikt dažus komentārus. Vēlos pateikties par labo diskusiju. Protams, precizēju to, ka šis ir ziņojuma projekts ir iesniegti grozījumi, un referents šobrīd strādā pie tā, lai kompromisu sagatavotu. To es saku tiem, kuri uzskata, ka ziņojums šobrīd nav līdzsvarots. Nu, referents ir Eiropas Tautas partijas referents, viņš ir paudis savu viedokli, bet šajā iestādē ir daudzi dažādi viedokļi, un kompromisa rezultātā mēs nonāksim pie kopīga gala rezultāta. Uh, Paskaroties uz pašreizējiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, un arī vēsturiskiem datiem no pēdējiem gadiem, atklāt sakot, ir jāatzīst, kāpēc šobrīd notiek šī atvesļošanās. Tas ir pateicoties vairāku elementu kopumam. Protams, ka tās dalībvalstis, kas veica reformas, uh, Tās uzrāda labus rādītājus, struktūrāls reformas bija ļoti svarīgas, bet no otras puses, ja es salīdzinu fiskālo politiku pēdējos trīs gados ar to, kas bija agrāk, tad stabilitātes un izaugsmas paktam piemērojot eh, elastīgumu noteikti palīdzēja samazināt deficītu, tas šobrīd ir ļoti zems, un vienlaicīgi mēs izvairījāmies no tā, ka šī konsolidācija būtu pārāk strauja, tādējādi nogalinot jebkādas izaugsmas iespējas. Līdz ar to līdzsvarota fiskālā politika, kas ir eh, tikusi īstenot pēdējos gados, ir pierādījusi, vismaz manuprāt, eh, to, ka ir daudz efektīvāka nekā tā politika, kas tika īstenota 11., 12., 13. gadā Manuprāt, un to arī atzīst e, ekonomika, ekonomikas speciālisti, ka ir notikusi e, tāda konsolidācija ar procikliskiem efektiem. Protams, ka mums ir arī jāatzīst, cik svarīgi ir bijusi ECB, monetārās politikas e, loma, stimulējot ekonomiku un mācoties no pagātnes, mēs varam redzēt, ka tie, kas sacīja, struktūrālās reformas atrisinās mūsu problēmas. Jums vienkārši jāpieturas pie eh, stingriem noteikumiem, jāizteno reformas, un situācija automātiski eh, būs laba. Un arī tie, kas sacīja, mums ir fiskālai stimuli nepieciešama reforma, nav, nav svarīga. Nu, abi šie viedokļi nav korekti. Es uzskatu, ka mums vienlaicīgi ir nepieciešama atbilstoša precikliska finanšu nostā, fiskāla nostāja. Tad, kad atvesļošanās ir vāja, mums ir nepieciešams lielāks spiediens, vienlaicīgi īstenojas struktūrālās reformas. Un ko nozīmē struktūrālās reformas? Tas, protams, ir atsevišķs temats, ļoti interesants temats. Tas, tur nav runa tikai vienīgi par izmaksu samazināšanu uh, produktivitātes veicināšana, at, eh, mūsu valsts pārvaldes efektivizēšana. Un tas ir arī saistība ar to, kā uzlabot pārvaldību. Atbilstoši fiskālā nostājā, attiecīgs ekonomiskais cikls, prioritāras investīcijas, eh, kvalitatīvāks publiskie tēriņi, uh, arī pareiza ekonomiskā konverģence un struktūrālās reformas. Kaut arī pēdējos gados mēs uzrādījām labāks rezultāts nekā agrāk. Uzlabojumi pārvaldībā varētu palīdzēt pabeigt darbu pie monetārās savienības. Jūs jau zināt, mēs esam ierosinājuši konverģences vadlīnijas un fiskālās kapacitātes tādu līdzsvaru, tur viedokļi atšķirīgi, bet kā tālākā, tālākie soļi pēc šīs diskusijas arī Tallinā varētu turpināt diskusijas, panākot eh, tādu labu līdzsvaru politikas jomās, runājot par monetārās savienības padziļināšanu. Paldies, un eh, noslēguma vārdiem dod vārdu Gunāram Hokmarkam. Paldies! Paldies visiem par viedokļiem! Es nedomāju, ka mums tādās eh, politisko partiju debatēs tagad būtu jāiesaistās. Es domāju, mēs visi varam atzīt, ka mums ir atšķirīgi viedokļi par ekonomisko politiku atkarībā no tā, no kurienes mēs esam politiskajā spektrā. Es būtu pārsteigts, ja tas būtu savādāk. Bet ir interesanti atzīmēt, cik atšķirīgi ir šie viedokļi un kādi viņi tieši ir. Trīs lietas, kuras vajadzētu ņemt vērā, manuprāt. Pirmkārt, kā priekšsarētājs norādīja, ekonomikas politika ir sarežģīta lieta. Tur ir monetārā politika, fiskālā politika, struktūrālās reformas, konkurētspēja visas šīs lietas ir jāņem vērā un jāiekļauj vienotā procedūrā. Un īstā problēma nebija tā, ka dalību valstīm bija deficīts. Tas ir anticikliski. Problēma bija tāda, ka tēriņi bija tādi, ka vienkārši beidzās nauda. Jo tad iestājas īstā taupība, un tā jau ir graujoša jebkurai ekonomikai. Tas, kas mums ir nepieciešams, to arī norādīja vairāk kolēģi. Nepieciešams izpildīt tos noteikums, kas mums jau ir. Es negribu teikt, ka nevar būt deficīts. Ir vienkārši jāizvairas no tā, ka mēs esam pilnīgi nelīdzsvarotā situācijā. Saka, ar, ar mērķiem nepietiek. Un tam es pilnībā piekrītu, bet dažkārt domājot par to, kas būtu jādara un kādas reformas būtu jāveic, ir labi apzināties, kur vēlamies nonākt. Un ir svarīgi atzīmēt vienu lietu. Sliktās ziņas mums visiem ir tādas, ka mēs neesam sasnieguši tik labus rezultātus, kā varētu. Bet labās ziņas ir tādas, ka mēs nesam sasnieguši tik labus rezultātus, kā varētu. Jo, ja tas būtu labākais, ko mēs vispār varētu sasniegt, tas būtu nu, tiešām liela vilšanās. Un tas, ko es varu secināt no šīs diskusijas, ir tas, ko virkni kolēģi arī uzsvēra, kā esam nonākuši pie šīm pārmaiņām. Es ar prieku dzirdēju, ka kolēģi uh, saka, ka situācija ir attīstījusies no tā, kā tā bijusi ir dziļā krīzē, līdz stabilitātei vairākās dalību valstīs. Un savā ziņā tas ir gan acīm redzami, gan tas daudz ko pasaka, jo tas parāda, ka mēs varam kaut ko iesākt ar šīm problēmām. Tāpat tika sacīts, e, ka problēmas saistībā ar vidi netika pietiekami uzsvērtas Nu, šis ir ekonomikas ziņojums, bet es domāju, tas ir pats par sevi saprotams, ka ja mēs varam piesaistīt investīcijas, nodrošināt tās, mēs nonākam mūsdienīgā ekonomikā. Un kas atkal parādījās diskusijā, protams, ir šī nepieciešamība uzņemties atbildību dalību valstīs bet arī nepieciešamība darīt lietas Eiropas līmenī, kuras var izdarīt tikai Eiropas līmenī un kuras ir nepieciešams darīt. Viena no problēmām, kas joprojām ir aktuāla, un es to tā arī atstāšu kā vienkārši nosauktu problēmu, to arī pieminēja vairāk kolēģi. Pat ja mums ir šī ekonomikas atvesļošanās un investīcija apjoms pieaug, jo projām šis investīcijas ļoti nelielas. Un mums ir diezgan ekstrēma monetārā politika ar gandrīz 0% likmēm. Tā gan ir problēma priekšsarētāji, par kur mums vajadzētu domāt. Kā mēs varam piesaistīt lielākas investīcijas? Tur, tur kaut kas varbūt ar fiskālo politiku būtu kas darāms, monetāro politiku, bet es teiktu vairāk ar struktūrālajām reformām, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju paldies jums, jo, jo pēdējās minūtes jūs ļoti laipni uz mani skatāties. Paldies! Thank you very much. Uh, uh... Paldies! Nākamais jautājums, kur mums ir prieks joprojām apspriesties ar valstu parlamentu deputātiem. Tas būs ļoti noderīgi apspriest attiecīgos tematus, kas ir saistīti ar nodokļu reformu, it īpašu CCTB, kopējo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi, un CCCTB, kas ir kopējā konsolidētā uzņēmuma ienākumu nodokļu bāze. Un tālāk man kolēģis vadīs šo sanāksmi Nīdermājer kungs. Just, uh, very... Sāksim tā straujā tempā, esam nedaudz aizkavējušies, un, kā jūs zināt, eh, nu, mums te ir nu, tradīcija, tomēr sanāksmes beigt laikā. Otrā mūsu sanāksmes daļa, te koncentrēsimies uz diviem ļoti svarīgiem likumdošanas priekšlikumiem - CCTB, tātad kopējā korporatīvā nodokļu bāze un kopējā konsolidētā uzņēmuma nodokļu bāze, ko mēs te saucam par CCTB saīsnāti. Tiesību aktu mērķis ir stiprināt iekšējo tirgu un cīnīties pret uh, korporatīvo agresīvo nodokļu plānošanu. Es uzskatu, ka šie priekšlikumi ir viena no svarīgākajiem, kas uh, pēdējā laikā bijusi mūsu, mūsu priekšā. Tātad uh, pēdējo gadu laikā svarīgākie lēmumi varbūt mūsu darbības jomā parlaments ļoti aktīvi darbojies tādās jomās kā Lakslīgs, Panemalīgs un, un tāpat arī mēs esam piedalījušies starptautiskā iniciatīvā ar mēķu uzlabot cīņu pret izvarīšanos no uzņēmuma nodokļu maksāšanas. Mēs esam diezgan daudz likumdošanas um, darbību veikuši šajā jomā. Un uh, sevišķi gandarījums uh, arī šodien apspriešu jautājumu ar jums. Subsidētāts uh, termiņš nacionālajiem termiņiem iesniedzējos komentārus bija šī gada 3. janvārs, un parlamentu 19 valstu pārstāvi to arī izdarīja. Dānijas, Īrijas un Luksemburgas, Maltas, Zviedrijas un Nīderlandes parlamentāri iesniedz detalizētus atzinums tātad, eh, par diviem no katras palātas. Dalībvalstu viedokļu iespaidā lēmām arī uzaicināt jūs, dalībvalstu deputātus, lai eh, laikos nodokļos, eh, tā skaitā attiecībā uz digitālas ekonomikas aplikšanu nodokļiem, ir nepieciešama izpratnes ar dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu, tas ir būtiski. Kā iepriekšējā diskusijā sāksim arī prezentāciju no tāds patīs uh, referenta tanka kunga puses, tad viņš pastāvs. Tad uh, viens pārstāvēs tāds patījus sociāldemokrātus, tad uzklausīsim dalībvalstu pārstāvis un Eiropa parlamenta pārstāvis. Pirms sanāksmes saņēmāt uh, orientējušas jautājumus šā diskusijai. Vēlos uzsvērt, ka abi priekšlikumi ir ļoti sarežģīti. Un es ceru, ka šajā sanāksmē, nesoties to tā rīsa sanāksme, mums būs uh, iespēja uzlabot sastarpējo um, sapratni par šo, šo priekšlikumu būtību un uh, iespējamiem plusēm. Procedūra neatkārtoša, tāda bija tāda pati, kā runāja par iepriekšējo tiesību aktu. Bārts Tanga kungam 7 minūtes, Lamasūra kungs, uh, tālāk būs arī 7 minūtes viņa rīcībā, un tāda dalība valsts no parlamentāriešiem būs iespēja izteikties uh, līdz 3 minūtēm kolēģiem no sekretariāta aicinājuši būt striktiem, ja varot laika līmeņus, lai pēc iespējas vairāk varētu izteikties. Paul, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Sirsnīgs veids dalībvalstu parlamentāriešus. Ļoti labi, ka esat šeit. Esmu par to gandarīts. Mums priekšā divi priekšlikumi, un līdz ar to ir divi referenti. Alēns Lamastūrs un es eh, no paša sākuma jau pieņemām lēmumu cieši sadarboties, jo būtībā, ja pēc būtības eh, tas ir viens fails, un tas ir varbūt pirmais mūsu politiskais vēstījums no šī parlamenta, ka runa par vienu, eh, tiesību aktu failu, vienu dosē. Ja vēlties, lai uzņēmumu, uzņēmumu tātad ienākumu nodokļu bāzi nestu kādus augstus sasniedzības, bet tad ir jāskatās vienlaikus apriekšlikumi. Un to uzskatu ne tikai es bet arī uzņēmēji un uh, eh, NVO pārstāvji ir nepieciešams nevis CCB, bet CCCB, kā mēs šeit, šeit sakām, saistājumā. Ir labi, ka mēs varam tagad arī jums paspēt šo jautājumu. Šeit mums diskusijas bijušas nereiz vien. Esam snieguši rekomendācijas valdībām. Bet tagad mēs uh, vēlamies sazināties ar jums, jo vēlamies, lai šis jautājums būtu augstu politiskajā darba kārtībā, prioritāšu sarakstā, bet vēlamies izdarīt arī uzklausīt jūsu viedokļus, jūsu idejas, kā šo priekšlikumu varētu uzlabot. Nu, tieši tādēļ esam arī uh, veselīšies pie jums. Nu, protams, ne, ne visās 28 lai valstīm mums piespēja pacīmoties. Piemēram, Tallinā esam bijuši, Luksemburgā, Bēļģijā, Hāgā, Nidlandē tātad un uh, Arī Berlīnē, Parīzē un Sofijā esam ieplānojuši pabūt. Lūk, nu tas viss liecina par to, ka mēs ārkārtīgi augstu vērtējam dalībvalstu parlamentu pienesumu un mēģinām ņemt uh, vērā jūsu bāžas, kas varētu uzlabot uh, priekšlikumu būtību. Un tāpat arī mēģinām panākt, lai šis jautājums būtu augsts politiskā darba kārtībā. Jo pats priekšlikums um, ir tāds kā solis uh, nākamajā gadsimtā, jau tā varētu teikt. Nu, tā ir būtiska pārēja, um, kā paradigmu maiņu nodokļu sistēmā, šīs sistēmas modernizāciju, jo patreizējā uzņēmumu ienākumu nodokļu sistēma varbūt ar vienu vienīgu izņēmumu Eiropā no iepriekšējā gadsimta. No tā laika, kad mums bija rūpnīcas, skursteņi, proletariāts bija liels spēks. Tad, kad mēs varējām redzēt, kur atrodas fabrika un no kurienes nāk ienākumi. Nu, tas no globalizācijas un digitalizācijas rezultātā ir, ir um, krietni mainījies. Un līdz ar to lielajām multinacionālajām kompānijām ir uh, iespēja nodarboties tā, tā saukto nodokļu plānošanu, izvēlēties uh, sev uh, pateicīgāko digitālo platformu, nodokļu uh, paradīzes, kur viņi var samazināt savus nodokļus. Un nu, tā rezultātā izveidojusies situācija, kad lielās uh, starptautiskās kompānijas uh, nodokļos maksā mazāk nekā MVU, nekā mazie uzņēmumi. Nu, patiesībā, ja tiešām paskatīsieties um, pētījumos, pētījumi vairākās valstīs liecina, ka MVU vidēji par trešdaļu smagāku nodokļu slogu nes nekā lielās starptautiskās kompānijas. Un, kāda ir vienlīga kon konkurence par tādu nevar runāt. Un līdz tam, tas taču nav godīgi pilsoņi uzskata, ka tas ir negodīgi, un arī rēģēt uz lakslīgs un, un panamlīgs eh, cilvēki ir sašutuši, un uzskata, ka tas ir galīgi negodīgi lielās kompānijas maksā mazāk nekā jūs vai es, vai, teiksim, kāda vietējā kafejnīca vai grāmatnīca. Tiek pārkāpti pamat godīguma principi. Un šis mūsu CCTB priekšlikums, tātad. Tā, eh, korporatīva konsolidētā nodokļu bāze. Ja, eh, to visu var mainīt, vairāk koncentrēties tiešām uz reāliem taustāmiem faktoriem. Nu, izvairoties no visām šīm mākslīgām konstrukcijām, kuras izmanto starptautiskās lielās kompānijas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, vai grasinās krietni samazināt nodokļu slogu. Tāpat laikā, lai panāktu šis jautājums, ir politiskā darba kārtībā. Nu, mūsu mērķis jau gal galā ir uh, rast veidu, kā to uzlabot. Nu, un šeit vēlas runāt par diviem elementiem. Pirmkārt, uh, digitālās uh, ekonomikas. Uh, digitālu platformu aplikšanā nodokļiem, Google, Facebook, Amazon, Apple. Visas šīs eh, kompānijas, kuras ir digitāls, kurām nav tādas skaidras fiziskas klātbūtnes Eiropā, nav, teiksim, taustām produktu, un līdz ar to šīs kompānijas relatīvi viegli var izvarīties no nodokļu maksāšanas, un tādēļ arī eh, komisija ir iesaucējusi Apple tiesā un arī eh, Amazon, tad Eiropas Savienības tiesā šis laiks tiek skatīts. Te runa par patreiz uz, uzņēmumu korporatīvo tātad, eh, nodokļu sistēmu, kas pieprasa, lai būtu pastāvīga ehm, tātad, ehm, mītne šeit, bet eh, digitāla klātbūtne to maina. Un, eh, lūk, mana un Lamasūra kunga priekšlikuma būtība ir iekļauta tāpat arī digitālās tautsainsības teiktās ekonomikas ehm, nodokļu jautājumu šajos tiesību aktos. Uh, un pastāvīgo pārstāvniecību definēt kā arī digitālo klātbūtni. Tā skaitā tā būtu digitālā klātbūtne. Un tā tad tā, tā jāņem vērā aprēķinot nodokļus, ka šī digitālā pārstāvniecība ir tikpat, um, teiksim, svarīga kā, kā fiziskā. Diskusijas par to, kā Eiropai būtu jārēģē uz Google, Facebook un citu digitālu platformu darbību, kā tā būtu jāatliek ar nodokļiem, ir ļoti aktuāls jautājums. Un tāds ātrs eh, pētījums, eh, minēšu dažus piemērus, kas liecina par to, ka pēdējos trīs gados Facebook un Google ir izvairījušies no 5, 5 miljārdu eh, dolāru nomaksāšanu nodokļos. Tad Eiropā vien. Un, un trīs gadu laikā pareiķiniet, cik smags somiņi tur savācās. Francijā ir izstrādāta um, ideja, laba ideja balstīt uh, nodokļus uz apgrozījumu. Nu, parlamentā gan man, gan Lamstūra kungam eh, šī ideja liekas pievilcīga, CCTB to, to plešamā to arī iekļaut. Un eh, sevišķi digitālajām kompānijām piemērot šo principu. Nu, ar to arī man, man ievadvārdi ir galā. Paldies! Paldies par šo ļoti noderīgo mm, kopsavilkumu. Tagad došu vārdu Alenam Lamstūra kungam, kas ir referents. Uh, Uh, attiecībā uz konsolidēto nodokļu bāzi. Lūdzu, Lamas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses vēlētos paust to lielo prieku piedalīties šajā viedokļa apmaiņā kopīgi ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Arī es pats biju par Francijas parlamenta deputāts un savas valsts budžeta ministrs, un īpašu vērību es pievēršu tādu nu, valstu parlamentu atzinumiem par šiem fiskālajiem tematiem. Sākotnēji es eh, gribu norādīt, ka runājot par fiskālajām lietām, nav pieļaujami tas, ka Eiropas parlaments vai Eiropas Savienība iejaucas lietās, kurās eh, kompetence ir dalībvalstīm un pārkāpina nacionālas eh, suverenitātes lietas šajā sakarā. Uh, temats, par kuru mēs gatavojam ziņojumu atbilst esošiem līgumam, un šajā jomā būs eh, lēmums tikai tad, ja ir dalība valstu vienbalsība, ko pēc tam apstiprinās dalība valstu parlamenti. Tātad jums būs šeit pēdējais vārds. Kā norādīja Pauls Polstanks, mēs saskaramies ar divām nedaudz atšķirīgām problēmām, kuras izkristalizējās pēc eh, finanšu krīzes, kur iestājās pēc eh, gadiem desmit un lukslīgs skandāla pirms trim, četriem gadiem. Un noskaidrojos divas lietas. Pirmkārt, um, globalizācijas apstākļos eh, multinacionālai uzņēmumi strādājoši piecos kontinentos izmantoja visas fiskalitātes iespējas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Tas parādīja to, ka mūsu nodokļu aplikšanas sistēma dalībvalstu līmenī, kā to sacīja Pauls paredzēta 21. gadsimtam, ņemot vērā to, ka tajā laikā jau eksports pastāvēja uz visu pasauli, bet šobrīd uzņēmums ražoja un eksportēja. Šobrīd eh, ražošanas eksporta ķēdes attiec uz visiem pieciem kontinentiem, un mēs novērojam, kā izplēnē gūtais labums šajā fiskālajā ķēdē. Otrkārt, pašā Eiropas Savienībā uzņēmumu fiskalitātē mums pastāv konkurence. E, tas nav tik slikti, mums ir šāda fiskāla konkurence un arī mums ir uh, savukārt uh, kvalitatīvi valsts pakalpojumi, kas tiek sniegti, taču šī konkurence notiek neskaidros, nelojālos un net e, vienlīdzīgos apstākļos. Un balstoties uz to, mēs, kad es saku mēs, es gribu teikt Eiropas Savienību, komisija parlaments un arī pasaules līmenī e, SAO, kurš aktīvi strādā pie šiem e, jautājumiem esam noteikuši sekojušas lietas. Mums ir nepieciešams rīcības kodeks, to piedāvā ESAU, un mēs to esam iestrādājuši Eiropas Savienības tiesībās ar divām direktīvām, un pašā Eiropas saimē mums ir jākoriģē mūsu uh, uzņēmumu aplikšanas sistēmu, lai mēs paturētu vienlaicīgi nodokļu konkurences principu, bet lai galvenā filozofija principa noteikumi, ko mēs piemērojam visās pārējās Eiropas Savienības eh, sadzīves jomās, tiktu attiecināt arī uz fiskalitāti, lai būtu caurskatāmība un taisnīga eh, konkurence. To var paveikt pieņemot identisku definīciju apliekamajam labumam visās dalībvalstīs. Ja mēs to definējam viscaur vienādi, tad mēs varam caurskatāmā veidā konkurēt gan ar nodokļu likmēm, gan ar pārējām iespējām. Vispārīgā filozofija ir tāda, kā es to norādīju. Kā jau teica Pauls, mēs vēlamies pievienot uh, noteikums, kas specifiski attiec uz digitālo ekonomiku, tad, kad Vācija vadīja G20 un konkrēti pagājuši šajā sanāksmē janvārī, kur notika uh, Arī Francija vēlējās to uzsvērt, eh, un turklāt arī tā ir viena no Igaunijas prezidentūras prioritātēm. Mēs vēlamies veidot pieeju, kas nebūtu specifiska ar specifisku nodokli, ko attiecināt tikai uz digitālajiem aktivitātēm vai platformām, bet arī globāla teksta izveidošanu un kritēriju pār digitālo apgrozījumu. Šis kritērijs, kas būtu eh, personas datu skaits, kas ir uzklāt, uzkrāts un izmantots dalībvalstī. Balstoties uz to, uzņēmums varētu tikt pakļauts eh, un aplikts ar nodokli šajā valstī, un mēs to pievienotu eh, fiskālajiem kritērijiem, runājot par konsoliditāciju, E, izmantot to līdz ar tādiem kritērijiem, kā ir aktīvi, pārdošana apjoms un citi, mēs arī pievienotu izmantoto datu skaitu. Atsevišķas valstis nepiekrīt nevis principam, bet domāju, ka tās varētu fiskālā jomā zaudēt. Mums ir jāpatur prātā divas lietas. Pirmkārt, Mums ir jāparedz tas, ka ir ietekmes izpētes, kas attiektos gan uz liela uzņēmumiem, gan uz val visām valstīm, kādas būtu sekas eh, fiskālajā ziņā attiecībā uz iepriekšējo sistēmu. Un otrais eh, secinājums, kas ir jāizdara, un pie kā būs jāstrādā, tā ir kompensācijas fonda izveidošana, lai vismaz eh, pārejas periodā, pateicoties tai pievienotai vērtībai, ko jaunā sistēma eh, nodrošinātu atsevišķām valstīm, zaudējumu pārējām varētu tikt kompensēti. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību, paldies. Un... Jūs ļoti tik labi sadarbojāties ar Polu, viens izmantoja otru pusminūti, tagad es uzrunāju um, jūs un došu vārdu runātājiem Nacionālo valstu parlamentiem. Vispirms Vadarau kungam no īra. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādētāji. Nu, pirmām kārtām. Mēs īrijā šo uzskatām par kritiski svarīgu diskusiju. Un uh, tango un lamstūra kungus gaidu īrijā vēl, un esmu paguvuši paviesoties pie mums, es, es negaidīšos tur. Esmu īrijas finanšu komitejas loceklis parlamentā. Mēs esam tāda starp partiju komiteja. Izstrādājām pamatotu atzinumu par šo tā sakot CCTB priekšlikumu. Mūsuprāt, tas iejaucas dalību valstu nodokļu kompetencē, arī ir īstā līdz ar to vairākās jomās. Mūsu 12,5% uz, uzņēmumu nodokļu bāze ir pilnīgi caurskatāma. Tas ir mūsu monetārās politikas fundaments. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu tautsainicībai. Tas rada daudz jaunu darba vietu, un šī sistēma ir strādājusi gadiem ilgi. Šī ir efektīva, reāla, nodokļu likme, un uh, tā ir pilnīgi caurskatāma. Mēs uzskatām, ka šis CCCTB priekšlikums uh, vairākās jomās uh, šo dalībās kompetenci pārkāp. Pirmkārt, patvaļīgais mērījuma raksturs, kā tad noteikt šo, šo tātad, aktīvu apjomu um, un, un um, apgrozījumu, tas viss ļoti patvaļīgi. Otkārt, tas krietni samazinās nodokļu bāzi īrijā. Ja Un, nu, tas, protams, ir ļoti slikti no nodokļu plānošanas viedokļa. OECD BEPS, tā sauktais priekšlikums, mūsuprāt, arī tas, CCCTB ir pret, pretēji to. OECD un BEPS pētījums, mūsuprāt, ir neproduktīvs. Tas ir, ir pretrunā ar OECD BEPS priekšlikumu, kas runā par globāliem pasākumiem un nu, kas runā par uh, adekvātu mehānismu attiecībā uz transferu cenām. Lūk, uh, šeit tiešām ir nepieciešams globāls risinājums. Un uh, mums, uh, kā valstī, mums ir un arī mūsu komiteja, šīs finanšu komiteja, kurā es uh, strādāju, visi šie dažādie elementi, ko mēs. Uh, atspoguļojam savā atzinumā. Mēs to, to esam nosūtījuši atbildīgām iestādēm un uzskatām, ka Eiropas komisija Lamasor kungs atsaucās uz ietekmes izvērtējumu, kāds, kāda ietekme būtu šim, šim CCCTB priekšlikumam. Nu, pat labāk mēs neredzam, kāds, kāds būtu šis ietekmes izvērtējums. 0,14% no IKP, tas ir profesoriskās komisijas vērtējums par ietekmi, mums prāt, tas ir par zemu. Tas neņem vērā uh, pastāvošās struktūras. Mēs esam nelieli uz eksporta orientēta tautsēmniecība. Un šīs konkrētās normas, ko ierosina Eiropas komisija, eh, to īsti neņem vērā savās aplēsēs. Mūsu aprēķini liecina par to, ka līdz pat 50% no uzņēmumu nodokļu bāzes mēs eh, varētu tādējādi zaudēt 40-50 miljārdu gadā. Nu, lūk, tas ir gan izvērtēju vai viss mūsu tagadējais budžets. Citiem vārdiem sakot, šis priekšlikums mēs gan pozitīvi vērtējam par to, kā turpinās diskusijas par šo jautājumu. Un, protams, mēs eh, mēģināsim panākt to, ka nodokļu iekasēšana mm, uzlabojas. Pēdējos gados mums notikuši vairāki referendumi. Un uh, mūsu iesūdā vēlas, lai mums būtu kontrola pār nodokļiem. Mūsuprāt, CCTB priekšlikums to pārkāpj. Un, nu, ka savu kolēģu vārdā es mēģināšu šodien to, lai jums arī pavēstītu. Paldies! Paldies, nu te nav runa par priekšlikumu pēc eh, varbūt būtības. Lūdzu, esiet tik laipni, nevaru trīs minūšu limitu, lai iespēju izteikties visiem. Es nekādā ziņā arī, nu, varētu uzsvērt, ka šī priekšlikuma mērķis nav harmonizēt nodokļu bāzes. Bet, lai nu kā, es atvainojos, saka priekšstādātājs Ocis Kungs tālāk, Kīpras pārstāvs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω. Paldies, priekšsādātāji. Daži komentāri no manas puses un eh, es gribu runāt arī par mūsu parlamentu nostāju. Kāda tā izskanēja plenārsēdē? Iesākumā norādīšu, kā ka Kopīgās nodokļu bāzes aprēķina uh, principi ietekmē arī eh, nodokļu ieņēmumus. Uh, līdz ar to izmaiņas varētu izraisīt zināmas ieņēmumus zudums un attiecīgi valsts līdzekļu izmantošanas iespēju, lai atbalstītu politikas e, veselības aprūpas un citās jomās. CCTB neņem vērā priekšrocības un trūkumus ikvienai valsti atsevišķi, un šis priekšlikums neatbilst esošajām vajadzībām un nākotnes vajadzībām ikvienā valstī. Es domāju, ka attiecībā uz investīciju projektu mēs varam runāt par pozitīviem rezultātiem visām Eiropas valstīm kopumā, bet mazajām ekonomikām, tādām kā Kipra un tāpat arī Īrija, ir izmaksas, lai pieskaņotos priekšlikuma noteikumiem. Un tas attiecas uz izmaksām, lai izmanto eh, visas šīs eh, priekšlikuma sadaļas. Tas tie, izmaksas vēl nav aprēķinātas. Tāpat norāda, ka PEPS e, eh, SAO līmenī, kā arī iepriekšējā direktīva par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šeit visi e, soļi jau ir sperti e, nacionālā līmenī un tie ir pietiekami. E, pierādījumi pretējām nav nekādu. Tā tad vēl nav apmierinošā veidā caur subsidiartātes principa piemērošanu aprakstīti noteikumi un tie soļi, kas tiek spērti dalību valstu līmenī. Pēc visiem šiem nolīgumiem, kāda bija pagātnē, un it īpaši runājot par pantu numuru 115, kurš attiecas uz eh, labu iekšējā tirgus darbību, bet ne uz juridisko bāzi, kāda būtu nepieciešama šajā gadījumā. Līdz ar to mēs paužam bažas pār priekšlikuma satura izmantošanu. Es domāju, ka alternatīvi scenāriji jau ir piedāvāti no komisijas puses varētu tikt izmantot citā veidā, un mēs nepiekrītam nevienam, ne otram uh, priekšlikumam. Sorry, sorry. Dear colleagues, I... Dārgie kolēģi, esmu gandarīti par šiem daudziem grozījumiem priekšlikumā. Vairums no tiem ir uh, konstruktīvi un uzlabos to saturu, jo sevišķi satiec uz digitālajām darbībām. Pilnīgi noteikti apsveicu sakusēšanos saucos dažādos līmeņos, ja vien tas atbilst priekšlikuma būtībai. Tagad, ja mēs to atbalstīšu, ir nepieciešams izmaiņas attiecībā uz formulu, kā tiek um, nodrošināti nodokļiem visām dalību valstīm. Patreizējais priekšlikums nav ideāls. Tomēr jāpaturprātā. Ja daudz potenciālie plusi, ko tas varētu sniegt Eiropas uzņēmējiem. Papildus administratīvais sloks tādām valstīm būs niecīgs, salīdzinām ar uh, eh, pirkrātiskās sloks samazinājumu uz kompānijām. Tas, ka tām vairs nebūs jāskars ar 28 dažādām administrācijām, MVU beidzot dos iespēju pilnībā baudīt iekšā tirgus uh, iespējas. Visbeidzot, mēs tiešām uh, uzlabosim vienlīdzīgas konkurences uh, apstākļus, redzamā lielajām multinacionālām kompānijām, par ko alaši te runājam. Mūsu galējiem mēķim būtu jābūt uh, stimulēt konkurētspēju, balstoties uz nodokļu uh, bāzēm un infrastruktūru. Tas padarīs Eiropu vēl pievilcīgāku investīcijām un uzlabos mūsu tautsāniecības uh, konkurētspēju. Visbeidzot, lai nedrīkstam bīties no jaunas sistēmas. Es tomēr piekrītu, ka ir nepieciešams, nepieciešamās garantijas, um, drošības līdzekļi, lai izvairītos no negatīvām blaknēm un lai varētu reaģēt uz šādiem negatīviem, negatīvām blakus parādībām, ja tāds rastos. Un šai sakarā viena lieta, kas nepieciešama, ir uh, abu sistēmu saulēc vienlaicīga ieviešana. Bet, protams, es saprotu, ka mm, daudzām pusēm, daudziem partneriem vēl ir uh, bāžas, un tādēļ es. Uh, aicinu ieviest arī konfliktu risināšanas mehānismu, kas nodrošinātu to, ka ir ievērots visu pušu intereses pēc tam, kad CCTB un arī CCCTB kļūst par realitāti. Paldies! Thank you very much again. Paldies, un vēlreiz tātad um, grozījuma iesniegšanas termiņš jau ir beidzies, tā kā pie grozījumi, kas iesniegti, tie tika prezentēti kaut kad septembra beigās, citu vairs nebūs. Bruslēņš kungs no Polijas būs nākamais orators. Jūsu rīcībā arī trīs minūtes. Lūdzu. Paldies, eh, priekšstādētāji un kolēģi, dāmas un kungi. Polijas valdība kopumā pozitīvi vērtē to, ka Eiropas līmenī būtu jāveic eh, noteikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka ieņēmumu, kas tiek uh, gūti pateicoties kādai uzņēmēji darbībai, uh, tiek aplikta ar nodokļiem tajā valstī, kur reāli tie tiek ģenerēti šie ienākumi. Mēs uzskatām, ka šāda vienlīdzīgāka sistēma um, būs izdevīga visām dalībvalstīm. Protams, tā ir arī daži mīnusi. Un, un pirmkārt, uh, personāla nodoklis ir daļa no šīs sistēmas, bet, eh, nu, patiesībā jau tikai dalībvalsts var pieņemt eh, lēmumus par nodokļu likmēm un nodokļu bāzi, nu, galu galā tā dalībvalstu kompetence. Runājot par eh, CCCTB, arī mums ir zināmas bāžas par pārobežu definīciju, tātad iespējamie zaudējumi, kāda varētu rasties. Un mūsu trešā potenciālā problēma būtu iespējamās norakstīšanas schēmas un dažādas manipulācijas, ko uzņēmēji varētu turpināt veikt tomēr. Jāpanāk, lai šādi risinājumi neizkropļotu publisko finansējumu. Pēc nodarbās konsolidācijas. Uh, izmantojot jau tad piedāvāto formulu, var rasties zināmas problēmas. Un piektā problēma, potenciālā problēma, ko mēs saskatām, izmantojot komisijas priešlikumā, ir tāda, ka komisija saka, saka, ka tā vēlētos savā ziņā pār, tātad piešķirt, pārnest kompetences, kas pat labam piekrīt administratīvajām tiesām darbos līmenī, tā pārietu Eiropas līmenī. Uh, jo tad vairs nebūtu tik svarīgi, kur tad potenciāli tiek ģenerēta peļņa. Tā, tā ir problēma. Visbeidzot par CCCTB un arī CCTB priekšlikumu runājot. Un pēdējā problēma, ko saskatām, saistās ar, ar subsidētās principu. Nesam droši, vai tas ir pilnībā ievērots. Dalībās taču galu galā ir pilnībā spējīgas um, iznīdēt. Um, negatīvos aspektus savā nodokļu fiskālajā politikā ar uh, vietējiem vai nacionālajiem pasākumiem. Un šeit Polijā 12. jūlijā tika pieņemts uh, tiesība akts, kura mērķis ir uh, tieši panākt šo te um, godīgu konkurences nodokļu jomām. Uzskatām, ka dalība valsts varbūt pilnībā nav veikusi sekšu analīzi un, un uh, tam jāveic savi mājas darbi. Mums nepieciešama arī papildus informācija par to, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka darbs pie šī projekta noslēgsies saulēcīgi, un šī jaunā regula nāks par labu gan uzņēmējiem, gan valdībām. Paldies! Paldies tālāk, uzstāsies Fidlēra kungs no Čehijas Republikas, trīs minūtes jūsu rīcībā. Paldies, um, dāmas un kungi. CCTB un CCCTB likumdošanas uh, iniciatīva faktiski ir Vācijas un Francijas uh, politiķu veikums. Viņi mēģina aizsargāt savu tirgu, kas ir neelastīgs, neefektīvs, tas īsti nedarbojas un līdz ar to nav konkurētspējīgi. Metodoloģija, pēc kā tiek aprēķināts CCCTB, ir pretrunā reālās izaugsmas ekonomikai tādās valstīs kā Čehijā, piemēram. Metodoloģija nodokļu bāzes aprēķināšanai tā var tikt mainīta bez dalību valstu piekrišanas. Tas, protams, nāks pa labu tikai lielajām fr franču vācu kompānijām Eiropā vismaz. Esam principā pret uh, šādu nostāju antieiropiskās, uh, eiropiskie sentimenti visās valstīs pieaug. Mēs pieprasām, lai šīs sarunas tiktu pabeigts un tiktu pasludināts referendums, vai dalībās vēlas palikt Eiropas Savienībā, lai šāds referendums notiktu visās dalībvalstīs, un tikai pēc tam mēs varam sākt runāt par kādām jaunām līdzīgām, šādām vai līdzīgu raksturu iniciatīvām. Politiķi piekrāpuši savus vēlētājus nevajadzētu atkārtot tās kļūdas, kas ir pieļautas ar Lisabonas līgumu. Čehijas replikā jau esam uzsākuši šos procesus. Esmu viens no kandidātiem nākamajās eh, vispārējās vēlēšanās Čehijā. Mēs ceram, ka pilsoņiem pašiem būs tiesības izvēlēties, kādu sistēmu tie vēlas. Mēs ceram, ka viņa aizsūtīs Eiropas Savienību, kur tā piedarās, proti, proti atpakaļ uz, uz arhīviem, uz uh, neveiksmīgiem, neveiksmīgu eksperimentu uzskaitījumu. Visbeidzot, pēdējais pēc e CCTB, ko es vēlētos uzsvērt, es to teicu jau iepriekš, viss nevar mest pār vienu kārti, tas attiec arī uz uh, šo jautājumu, uh, ko izskatām pat labi. Thank you. Now... Paldies, uh, Fabio Damasī go pārstāvs trīs minūtes jūsu rīcībā. Paldies! Jā, jā. Paldies! Es gan vēl aizvien esmu Eiropas parlamenta deputāts, bet es esmu arī Vācijas parlamenta deputāts, un varbūt es varētu saņemt dubultu sev runas laiku. Diemžēl tas tā iespējams. Es piekrītu Polam un Elēnam, ka mūsu nodokļu sistēma vairs nav piemērota mērķiem 60% eh, tirzniecības norit. Ko? korporācijās, un mēs nevaram risināt šo nodokļu izvairīšanos tikai izmantojot valsts palīdzības ietvaru. Tomēr nodokļu bāzes harmonizācija nav panacēja pati par sevi, un eh, man eh, Iespējams, ka multinacionālie uzņēmumi maksā tādi kā Apple un Google, vai viņi tiešām maksās vairāk. Šeit man ir zināms bažas, jo ja mums nav zināms, zinām minimam eh, korporatīvo nodokļu, tad var eh, izveidoties pat asāka konkurence. Otrkārt, mums ir jādomā par to, vai mēs padarīsim šo. Šot bāzi plašāk vai šaurāk. Un tad, kad es redzu, ka komisija vēlas paredzēt eh, pārrobežu zaudējumu, eh, atzinumu, mēs būtu mēs labprāt paredzētu pārobežu šādu atzīšanu, un tad mēs paredzētu citas iespējas e, nodokļu apteikšanai. Otrkārt, es vienmēr esmu uzskatījis, ka e, kopīgā bāze būtu kā minimāls standārts un citas dalība, atsevišķi dalībvalstis. varētu paredzēt tās kā maksimālo standartu un treškārt eh, ir vesela rinda ar dažā atšķirīgiem uzskaita standartiem. Ja ir CCTB, bet uzskaita grāmatvedības standarti atšķirs, tad tā ir liela dāvana uh, grāmatvedības uh, firmām, PVC un citām. Uh, Tālāk mēs bažījāmies, ka šī superatskai dedukcijas sistēma varētu nedarboties. Un manuprāt, mēs jau redzam, ka ir liels, um, liela neapmierinātība ar esošajām sistēmām Eiropas Savienībā. Mums ir jāatgriežas pie Eiropas integrācijas projekta. Paldies, paldies! Domāju, ka jums ir jālūdz tagad trīs minūtes Berlīnā. Nākošais runātājs no Rumānijas ir OPA Kūks, paldies, priekšsēdētāji. Šis temats ir ļoti nozīmīgs un viedokļi ir būtiski. Rumānija šo jautājumu risina divās fāzēs. No vienas puses ar CCTB, no otras puses ar CTB un arī veidojot taisnīgu uh, E, nodokļu sistēmu, kas atbilst Eiropas ietveram. Bez tam mēs atsaucamies uz nepieciešamību iekļaut digitālo ekonomiku. Tā ir nepieciešamība, kas ir būtiski visām dalībvalstīm, un esam pārliecināts, ka visi varam piekrist tam, ka mums ir jāveido kopīga nodokļu aplikšana digitālajā ekonomikā. Tālāk runāt par etapiem, mūsuprāt, svarīgi ir koriģēt eh, valsts budžetu, mūsuprāt, ir būtiskāk iekasēt nodokli tur, kur tiek radīts labums. Un Lamasūra jautājums par to, kā ir jādarbojās kompensācijas fonds, man šķiet ārkārtīgi svarīgs. Paldies, paldies! Debašu beigās došu vārdu referentiem un esmu pārliecināts, ka Lamasūra E, kungs sniegs atbildi. Nākošais runātājs ir no Somijas. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par CCTB sistēmu, ir birķi, ko mēs varam atbalstīt, pārobežu aktivitātes un uh, Tāpat jāizvairās no agresīvas nodokļu plānošanas. Tomēr šajā gadījumā mēs runājam par harmonizācijas projektiem un rodas vairāk jautājumi. Jau iepriekš izskanēja tas, ka pārobežu, par pārobežu zudumiem rodas jautājums, vai to, kura valstī ir jāveic aplikšana ar nodokļiem, lai formulējums ir pareizi. Tāpat netiek ņemt vērā netaustāmi projekti, un tas arī neatspogļo beigās savērtības radīšanas vietu. Tomēr mūsu referentu uh, idejas par to, ka eh, digitālai ekonomikai ir jāmaksā nodokļi, ir atbalsta vērti, un mēs vēlamies atbalstīt šīs domas. Runājot par Google, par Facebook, viņiem ir jāmaksā sava taisnīgā nodokļu daļa. Tāpat vēlos piebilst, ka tad, kad mērķis ir veidot divu veidu nodokļus, vai tas, un divas sistēmas, vai tas neradītu pārliecīgu birokrātiju. Kopumā mēs redzam, ka mērķis ir pozitīvs, bet Mums jāpatur prātā, ka tā ir nacionālas suverenitātes joma, un mums ir ļoti plaši šis jautājums jāizrunā. Nākošais runātājs ir Brians Kaiss no īrijas. Cik zinu, jūs mūs neatstājat. Šobrīd tādu plānu nav. Um, can, can I say the last point that's... Es vēlētos norādīt, ka tas, ko valsts parlamenta deputāts tikko sacīja, ir ļoti svarīgi ir ļoti daudz darba jāiegulda. Šeit ir jābadās pēc diviem principiem mūsu debatēs. Pirmkārt, neviena dalība valsts nevar tikt piespiesta kaut ko darīt, ko tā uzskata, ka tas nav viņu nacionālais interesēs. Un es atzinīgi vērtēju tos, ko Alans Lamasūrs no Francijas sacīja, ka šim priekšlikumam jāpiemēro vienbalsīguma princips. Nevienu nevar piespiest darīt kaut ko, kas nav viņu nacionālās interesēs. Otrakārt, nevienu dalībvalsts nevar piespiest darīt kaut ko tādu, kas viņuprāt samazinās viņu nodokļu bāzi. Un tas arī pamatprincips šeit. Es domāju, ka lielā, lielākā daļa kolēģi uzsvēra, ka līdz šim ir diezgan maz ticamība līdzšinējām aplēsēm par potenciālo ietekmi. Piemērs no manas valsts īrijas. 7,5 miljārdi mēs iekasējam aptuveni no uzņēmuma ienākuma nodokļiem. Pusi no tā ir no aptuveni desmit nodokļu maksātājiem ļoti lielas multinacionālas e, korporācijas, kas simt tūkstoši cilvēku vairāk nodarbina Eiropas pilsoņus. Divas trešdaļas no šiem desmit lielajiem nodokļu maksātājiem varētu tikt negatīvi ietekmēti uh, saistībā ar nodokļu bāzes zudumu īrijai. Tas ir būtisks jautājums, kas ietekmē mazās dalību valstis ar ļoti industrializētu sabiedrību. Jā, Bereškundze, es jūs jau uzklausīju augsti industrializētās eh, sabiedrībās, kas 60. un 70. gados nepiedzīvoja industriālās revolūcijas. Un mums ir jāapzinās. Septiņas dalību valsts ir snieguši pamatots atzinums, milzīgs darbs ir jāieguld, lai nodrošinātu, ka to valstu parlamenti, kas ir šodien skaidri izteikušies, tiktu uzklausīti šajā parlamentā. Uh, Un šie punkti nevar tikt vienkārši ignorēti, tādēļ, ka vairākums domā savādāk, un viss pārējais ir atmetams malā. Kaut arī mūsu viedoklis ir atšķirīgs, un mēs esam mazākumā, mūsu viedoklis ir jāņem vērā. Šeit ir runa par mēģinājumu no dažu lielo dalību valstu puses agresīvā veidā uzbrukt mazajām dalību valstīm. Digitāla apgrozījuma nodoklis. Tas ir ļoti interesanta koncepcija. Tas balstās mazāk uz peļņas principu, bet uz apgrozījumu. Par to ir mazliet jāpadomā rūpīgāk, ja tiešām tas tā ir. Tas varētu palīdzēt lielajiem multinacionālajiem korporācijām salīdzinot ar maziem Eiropas biznesiem. Izvēloties tieši šādu risinājumu. Un tiek uzskatīts, ka tas ir nodoklis vienam konkrētam sektoram, kur lielākā daļa īpašnieku ir ASV. Un tā ir e, tāda antikonkurences politika pret ASV. Un mums ir jāieklausās diskusijās arī citos viedokļos. Paldies! Now, Miss, uh, Pulsen from... Tagad Polsens kundze no Dānijas. Mange tak. Paldies! Runātāja nav ieslēgts mikrofons, runātāja nav dzirdama šobrīd. Paldies! Mana valsts ir salīdzināma ar. Um, īrijas kolēģi pieminēt, pie, nosaukt to piemēru. Neliela valsts, kas ir vērs, pavēr, pievērsusies eksportam. Un mēs atbalstām tomēr šos noteikumus, jo tas varētu tikt kompensēts sākotnējās fāzēs. Un tāpat ir jāpārtrauc tā spēle, ko izteno vairākas Eiropas valstis. Dānijas valsts valdība nosūtīs vēstuli, kas atspoguļo mūsu nostāju, ka vairākums partiju uzskata, ka jārespektē subsidiaritātes princips ko tas varētu nozīmēt, jo šajā jomā subsidiartātes princips ir tīri formalitāte. Patiesībā nav patiesas suverenitātes, eh, runājot par multinacionālo uzņēmumu kapitāliem. Un arī nav patiesas aprites šādiem kapitāliem. Mums ir jārīkojas solidāri, lai mēs rastu modeli, kas būtu izdevīgs visiem. Bet viena lieta šobrīd ir skaidra, ka notiek eh, eh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Vairāki grozījumi jau ir izvirzīti, mums nav bijis pietiekami daudz laika, lai priekšlikumu izpētītu, bet mēs uzskatām, ka teksts ir precīzāks salīdzinājumā ar komisijas tekstu, un šeit nav runa tikai par vēršanos pret e, fiskālo izvairīšanos, bet arī cita veida fiskālo krāpšanos. Manuprāt, arī jānosauc vesela rinda elementu, tā skaitā ceturtais kritērijs, ko mēs atbalstām. Dānijā ir ar samērā plašu nodokļu bāzi, un tā varētu tikt sašaurināta ar piedāvātajiem pasākumiem. Kopumā mēs atbalstām šos eh, soļus, jo mums ir jāstrādā kopā, un galīgā struktūra vēl nav zināma. Mēs šodien dzirdējām vairākus iebildumus attiecībā uz atskaitījumiem, izpētēju un attīstībai Um, um, tāpat priekšlikumu par nodokļu bāzi kopumā, un mums nav skaidrs, vai kolēģu piedāvātais risinājums ir labs. Mēs piekrītam īrijai, mēs uzskatām, ka vēl tāls ceļš ejams, taču pār uh, manas uh, partijas viedokli paužot. Manuprāt, tas ir ceļš, pa kur mums ir jāiet. Paldies! Nākošais runātājs ir no Grieķijas. Pa Lauras kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Mēs piekrītam, ka ir nepieciešami kopīgi noteikumi runājot par starptautisko grupu aplikšanu ar nodokļiem. Pasvītrošu to, ka manā valstī ir daudz uzņēmumu, kur izvairās no nodokļu nomaksas, un ir arī tādi saraksti kā Lagarda vai Falsjānis saraksti vai Bojens saraksts E, kas vārds ir paņemts no Vestfālēnas ekonomisko lietu ministra, e, kuri parāda to, ka šī problēma vēl aizvien ir aktuāla. Es pievērsu uzmanību tam, ko sacīja kolēģi. Mēs redzam, ka uh, multinacionālie uzņēmumi nodokļus maksā, bet daudz mazākus vai tik lielus kā neliela grāmatnieca vai neliels eh, pārtiksveikaliņš vai neliels lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmums. Tātad šis apjoms ir visai neliels. Un tagad par specifiskām problēmām runājot, nevajadzētu mainīt robežu 750 miljoniem 40 eh, miljonu līmenī, kas attiecas uz konsolidēto bāzi. Treškārt, mēs piekrītam samazināt tēriņus izpētēju un attīstībai 33% lai nesamazinātu fiskālos ieņēmumus. Un runājot par pētniecības nodokļu samazināšanu, tas varētu palīdzēt eh, ierobežot parādus lielajiem un mazajiem uzņēmumiem. Tāpat piebildīšu, ka runājot par digitālo ekonomiku un digitalizāciju. Mēs runājam ne tikai par uzņēmumiem, kas nodarbojas ar digitāliem jautājumiem, bet tas attiec uz pilnīgi visu ekonomisko aktivitāti. Un tagad iespaidīgs piemērs - Google un Apple izvairījās nomaksāt 5 miljārdus eiro trīs pēdējo gadu laikā Eiropas Savienības iekšienē. Šeit mums ir ārkārtīgi liels caurums fiskālajiem ieņēmumiem, un mums ir jāpieņem izšķirīgi lēmumi un, un jāspēr izšķirīgi soļi. Paldies! Paldies par lielisko iekļaušanos laikā. Nākošais runātājs no Eiropas parlamenta, no Austrijas. Tā ir. Eh, Evelīnu Zēgneri, kura ir arī ēnu referente. Thank you very much. Jā, paldies. Čehu kolēģim vēlos atbildēt. Samazinājums par no 30 līdz 25 procentiem uzņēmuma ienākuma nodokļu līmeņos 90. gados eh, bija noticis. Un tagad eh, pāriešu uz vācu valodu. Es strādāju juridisko lietu komitejā, esmu eh, referente par šo atzinumu, un mēs jau esam nobalsojuši par to. Tāpēc varu uzsvērt vairākas svarīgākās lietas, kas rada atbalstu no vairākuma deputātu puses, un tas priecēja. Pirmkārt, Mēs no, nobalsojām par to, ka runa ir par kopīgu paketi. Tātad e, konsolidācijai ir jāiet roku rokā ar citiem elementiem. Es iestājos arī par e, digitālo uzņēmumu valstu definīciju. Mēs zinām, ka uzņēmumi uh, darbojas pārobežu kontekstā, ir tīpaši digitālajā jomā. Mēs pieturamies pie BEPS pirmās rīcības un esam atraduši definīciju. Tā, manuprāt, ir viena no svarīgākajām lietām, kas par, parādās arī gala produktā. Vēl divas lietas, ko vēlas pieminēt. Es uzskatu par uh, arī ļoti svarīgu lietu, kas arī tika ar vairākumu atbalstīt, ir 40 miljonu robeža saistībā ar piemērošanas jomu. Tātad mēs pieturamies pie um, normām, kas uh, nosaka, ka lielie uzņēmumi ir tie, kas uh, pārsniedzot 40 miljonu robežu. Un vēlos īpaši izcelt izņēmumus pētniecībai un izstrādei. Šeit ir nepieciešams vairāk veicināt lietas, nevis e, nodokļu atvieglojums piešķirt. Līdz ar to juridisko lietu komiteja, kas absolūti nav progresīva komiteja šeit Eiropas parlamentā, ir tomēr nonākusi pie diezgan progresīvas nostājas. E, Un to es arī vēlētos e, norādīt jums, lai jūs to ņemtu vērā savās diskusijās. Tālāk no Itālijas parlamenta. Guerrieri kungs. Yes, thank you very much. Jā, paldies. Vēlos norādīt, ka mēs atbalstam šo priekšlikumu saturu. Mums ir pilnībā jāapzinās, ka mēs izmantojam novecojušus rīkus, lai reaģētu uz izaicinājumiem digitalizētā un globalizētā ekonomikā. Šajā jaunajā pasaulē peļņas var tikt iegrāmatotas dažādos galamērķos, dažādās valstīs un izmantot dažādas eh, grāmatvedības uh, metodes, eh, lai īstenotu agresīvu nodokļu plānošanu. Ir īpaši sarežģīti tas ir saistībā ar intelektuālajiem īpašumtiesībām. Mums ir nepieciešams būtiski pārskatīt ietvaru uzņēmumu ienākumu nodokliem, lai nodokļu sistēma būtu taisnīga un mazāk fragmentēta. Šajā kontekstā abi ziņojumi būtu jāatbalsta. Eiropas sadarbība šajā jautājumā gan Eiropas Savienības iekšienē, gan konkrētie Eirozonā līdz šim ir bijusi nepietiekama. Eiropas centieni ir saskārusies ar kritiku no vairākām dalību valstīm un pretestību. Pretargumenti un kritika, kritika gan, manuprāt, nav pārliecinoša. Pirmkārt, mums ir jāuzstāj, ka kopēja vienota nodokļu bāze nenozīmē, ka valstī būs jāievieš kaut kāda minimālā nodokļu likme vai diapazons. Tas tāpat nenozīmēs, ka valstis e, nevarēs e, konkurēt viena ar otru nodokļu likmēm. Eiropas Savienības vienota bāze samazinās multinacionālām korporācijām iespēju manipulēt ar šiem aspektiem. Ar nodokli apliekamā peļņa uzņēmumiem var tikt sadalīta starp dalībvalstīm, kurās viņi darbojās, atbilstoši viņu bi, vi, e, uzņēmējdarbības apmēriem konkrētajā valstī. Un tas ir labs uh, signāls, ka daudzas uh, firmas atbalsta šādu pieeju, jo viņiem samazināsies izmaksas saistībā ar atbilstības nodrošināšanu. Visdrīzāk šis priekšlikums palielinās konkurenci, nevis samazinās. Ja būtu harmonizēta nodokļu bāze, būtu lielāks spiediens uz leju likmēm, un to apstiprina arī pierādījumi. Ņemot to vērā, uzskatu, ka ir ļoti atbalstāma ideja par nepieciešamību padziļināti izvērtēt potenciālo ietekmi. Un šāda ietekmes novērtējums ir nepieciešams un jāstiprina nākotnē. Paldies! Paldies! Busutilkungs tālāk no Maltas. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlētos eh, pievienoties kolēģiem no īrijas un eh, Kipras, kas tik labi Eh, argumentēja savu pretestību pret šiem priekšlikumiem. Es uzskatu, ka ar tiem tiek pārkāpts pirmkārt subsidiaritātes princips. Ir skaidrs, ka runa ir par nodokļu tiesībām, un tas ir dalību valstu kompetencē. Iejaukties šajā jautājumā, mūsuprāt, ir subsidiaritātes principu pārkāpums. Turklāt es uzskatu, ka šie priešlikumi atstās ļoti kaitējošu ietekmi uz atsevišķu dalību valstu ekonomiku. Un tas var būt ar smagām sekām, it īpaši saistībā ar nodokļu ieņēmumiem, bet arī nodarbinātību. Un mēs nevaram vienkārši šīs grūtības atmest kā nenopietnas. Runa ir par nopietnām grūtībām, ar kurām saskaras virkne dalību valstu saistībā ar šo priekšlikumu, un es ierosinu nopietni uztvert šos aspektus. Izskatās, ka ir priekšlikums izveidot kompensācijas fondu, lai palīdzētu tiem, kas cietīs no šiem priekšlikumiem, bet tad rodas jautājums, kāpēc? vispār nepieciešams nodarīt kaitējumu kādai valstīm un pēc tam to mēģināt kompensēt. Priekšsēdētāji kungs, es pārstāvu valsti, kas ir ļoti pro-eiropeiska, bet pat manā valstī cilvēki nevar saprast, kāpēc šie priekšlikumi ir izdarīti un kāpēc Eiropas Savienība vēlas iejaukties šajos jautājumos rodas sajūta, ka Eiropas Savienība nedara pietiekam daudz tajās jomās, kur būtu jādara vairāk, bet tā vietā jaucas iekšā tur, kur tā savs deguns nebūtu jābāž, tā sakot. Un tas noved pie zināmi tādas preteiropeiskas nostājas, un kā mēs zinām, tas ir novedis jau pie negatīvām sekām citās valstīs. Uh, Nemaz nerunāšu par populistu partijām, tādas tagad ir populāras visā Eiropā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar šādiem priekšlikumiem. Ir skaidrs, ka ir pretestība pret šiem priekšlikumiem no vairākām dalībvalstīm, un šī pretestība nopietni jāņem vērā. Paldies! Paldies! Tagad atgriežamies pie Eiropas parlamenta. Kārtīja kungs, goe, ēnu referents. Paldies, priekšsarētāji. Neatkārtošu to, ko citi jau sacīja, bet e, varbūt tādu plašāku politisku kontekstu sniegšu. Pats personīgi atbalstu to, ka mana valsts balstās uz stratēģiju, kas nav tikai un vienīgi saistīta ar nodokļu iniciatīvām un stimuliem multinacionālām korporācijām. Un tādai valstī kā īrija tas vienmēr būs aktuāli. Bet tā kā valdība nemeklē ilgspējīgākas stratēģijas, ir bažas no visa politiskā spektra īrijā, kā varētu samazināties nodokļu ieņēmumi no jaunās CCCTB, kas varētu atstāt negatīvu ietekmu uz publiskajiem pakalpojumiem. Pieminēšu, kādas man ir bažas galvenokārt dalību valstīm tiek prasīts nodot pilnvaras komisijai apmaiņā pret solījumu, ka jaunā sistēma izbeigs multinacionālo korporāciju praksi ar um, peļņas novirzīšanu, bet nav zināms, vai tas tiešām tā būs. Protams, ka ir jāizbeidz šīs kaitnieciskās prakses, bet tam ir jābūt globālam risinājumam tās dalība valstis, kas īstenos šo pieeju, varētu nonākt nu, neizdevīgā situācijā salīdzinot ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to, ja tā pieeja aprobežosies tikai ar Eiropas Savienību, tad visdrīzāk tā būs liela iniciatīva pārnest peļņu ārpus Eiropas Savienības. Priešlikums būtu attiecināms tikai uz virkni filiāļu un pārstāvniecību Eiropas Savienībā, kas netraucētu pārnest peļņu uz filiālēm ārpus Eiropas Savienību. Viena no iespējām būtu paplašināt šo regulējumu, iekļaujot visu ārvalstīs gūto ienākumu apmēru. Un e, saistībā ar to, ka ir prasība komisijas priekšlikumā, eh, ka nodokļu maksātājiem ir jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā, un tas varētu būt viens no risinājumiem. Un tas varētu tikt attiecināts uz visiem struktūrām, kas pieder konkrētajiem īpašniekam, izmantojot globālas konsolidētās kontus. Uzņēmumiem arī būtu savi iegūmi. Ir svarīgi arī norādīt par pētījumu, kas jau šobrīd atklāja to, ka no konsolidācijas samazinās uzņēmumu ieņēmumu nodokļa eh, ieņēmumu visā Eiropas Savienībā. Un tas var tikai tikt pātrināts ar šādu priekšlikumu. Esmu arī nobažījies par to, ko citi minēja par uh, to, ka līdzinēja, eh, tagad pieņemtie pasākumi saistībā ar izvairīšanās no nodokļa maksāšanas apkarošanu var arī eh, radīt negatīvu ietekmi. Un, manuprāt, mums ir nepieciešams nodrošināt taisnīgumu, tas ir tas, ko Eiropas pilsoņi prasa, un arī mums tas būtu jādara. Paldies! Tālāk Pereiras kungs no Portugāles. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos um, sniegt dažus komentārus par Portugāles parlamentu nostāju. Iepazināmies ar ziņojumu, to apstiprināja gan budžeta komiteja, kurās ir priekšsēdētāja vietnieks, gan arī Eiropas lietu komiteja mūsu parlamentā. Es pārsāņoju par, zinām, par kopējo konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi. Mēs pieņemam, ka tas e, ievēro subsidiaritātes principu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka šie priekšlikuma mērķi decentralizēt sasniegt nav iespējams. Mēs nevaram valsti, valstī censties e, sasniegt šo mērķi, izveidot vienus noteikumus e, kopēji nodokļu ienākumu bāzē. Tas nav iespējams, tas ir jāpanāk savienības līmenī. Tas ievēro arī proporcionāts princips tādā nozīmē, ka šeit ierosinātie pasākumi ir adekvāti un nepieciešami mēģi sasniegšanai. Lūk, tā kā pamatā mēs uh, atbalstam šo projektu. Protams, ir lietas, pie kurām varētu piestrādāt. 750 uh, miljoni pārlieku augsts uh, slieksnis, tam jābūt zemākam. Un tā kā man nav daudz laika, tad, eh, tad eh, tas tāds izkopsilkums par mūsu viedokli. Bet es vēlos arī eh, paust savus komentārus pēc tam, ko uzklausīja kolēģis acītvēr. Nav šaubu, ka dažās valstīs, nu, varbūt pat ne tik mazās valstīs, un īrija izteicās, ka, ka mazām valstīm ir eh, vien, vienots viedoklis. Mēs arī esam maza valsts Portugāla, bet mums ir cits viedoklis. Tā kā te nav runa par mazajām valstīm, bet uh, ir dažas tādas, kuras uzskata, ka mums rūpīgi bija, būtu jāklausās viņu argumentos, bet uh, mums vajadzētu pieeja šim jautājumam metodoloģiski. pirms mums nav uh, pilnīga ietekmes izvērtējuma, uh, mēs nevaram tā pilnvērtīgi par to visu runāt. Bet tas otrais solis ir, sākumā mēs jārunā par to, vai šis mehānisms ir godīgs, taisnīgs, vai proti ir taisnīgi, ka tas, ka valstīm atšķiras eh, normas, pēc kurām tiek aprēķināts uzņēmuma nodoklis, un ka to var izmantot arī agresīvas nodokļu plānošanas eh, nolūkiem, un lai pārnestu lielo uzņēmumu peļņu. Un, lūk, šis jautājums jāspriež tā, tā, tā atklāti, bez aizspriedumiem, pirms mēs uh, varam runāt par kādu fiskālās ietekmes izvērtējumu. Un pēc šīs diskusijas, un cerams, ka mēs arī spēsim vienoties vismaz par dažiem principiem, tikai tad mēs varam pāriet pie nākamā etapa, ietekmes izvērtējumu. Cik daudz tad iegūst un zaudēs atsevišķas valsts un atsevišķas nozars, un ne tikai cik daudz, bet arī kādēļ. Nu, piemēram, īrija. Nu, īrijas min kā tikai piemēru, tāpēc, ka um, tas vairāk kārt izskanēja. Vai tās, tā, tās ir Eh, nodokļu likuma pievainas vai kā, ir ļoti zem nodokļu bāzi ilgāku laiku. Un tas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tā ir plūkus no tā bagātīgas augļus. Tā kā es neesmu gluži drošs, kādēļ tad 50% eh, no ienākumiem viņi zaudēs eh, šī pasākuma rezultātā. Mums jāzina, cik daudz un kādēļ valsts zaudēs, un pēc tam, un ar to es jau noslēdzu, Lamasūra kunga ierosinātais kompensācijas fonds, eh, manuprāt, tas būs nepieciešams tiešām, jo, protams, eh, tās valsts, kuras paliks zaudētājos, un, eh, protams, tā mums jāpieņem vēl ar vienprātīgumu, un tām būs jāsniedz šāda tāda kompensācija, un šeit šis fonds lieta noderēs. Paldies, pirms dod vārdu nākamajam runātājam, Pieminēšu, tas ir pēdējais dalību valstu parlamentā loceklis, un pēc tam būs divi locekļi no Eiropa, Eiropa parlamenta, Eiropa parlamenta deputāti. Pagaidām iekļaujamies laikā. Tā kā, ja vēl kāds viens vai divi no dalībās parlamentāriešiem vēlas izteikties, tad mēs uh, varam dot jums šādu iespēju. Tā kā pat pa labi sarakstā tikai trīs runātāji atlikuši. Un tagad Krainer kungs, Austrijas pārstāvis, ir pēdējais dalībās parlamentārietis, kas pieteicies. Paldies, priekšsēdētāji! Neaizcinoties detaļās par pārobežu zaudējumiem un citām, citiem jautājumiem, ko uzstāv Pols Tanks un citi, es vēlos iestāties pār minimālajām nodokļu bāzēm, tā sauktiem nodokļu koridoriem. No tiem jābūt kā tādiem uh, silams dvīņiem kopā ar CCCTB. Es uzskatu, ka šīm institūcijām jāiet roku rokā, jo pretējā gadījumā uh, turpināsies šī uzņēmuma nodokļu kanibalizācija, kā to ir zemēts. Uh, Uh, saukt, un uh, nu, tas, uh, tam ir jāpieliek punkts. Tam jāpieliek punkts tādēļ, ka tikai lielās korporācijas un, um, un turīgi indivīdi gūs labumus no šīs nodokļu sacensības, pensijas, um, slimnīcas un tā tālāk, nekļūst lētāks tikai tādēļ, ka visi neiemaksā vienlīdzīgi nodokļu ar tevi. Un tādēļ, jo sevišķi turīgiem eh, pilsoņiem tomēr būtu jāmaksā savu godīgu ārtavu kopējā nodokļu slogā, Nevis tā kā tas pat labāk, ka to dara tikai eh, parastie strādnieki un MVU un eh, daži citi mūsu sabiedrības elementi, kā CCCTB, jā, bet tikai minimālām nodokļu likmēm vai tā sauktiem nodokļu koridoriem. Kas dos iespēju citām valstīm, kas, kur ekonomiskā attīstība vēl nav, Tā kā augsts arī piemēro zemāks nodokļu bāzes nekā tādām valstīm kā Austrija vai Vācija, piemēram, kurām nav nevienam jāatzinās īpaši pakaļ. Un vismaz Eiropas Savienības kontekstā jau nu ne. Un tad komentārs par subsidiāts principu. Bez augstos mēs saprast tā, ka ir kopējs līmenis, reģionālais, nacionālais un Eiropas līmenis atkarībā no, no konkrētās politikas jomas. Nav runa par to, kas par to atbild šodien, bet kādā līmenī šo, šo politiku var visefektīvāk īstenot. Un runājot par nodokļiem, par uzņēmumu aplikšanu nodokļiem, ja tās strādā 7, 10 vai 28 savienības valstīs, tad uh, tad nodokļu politika eh, ir tomēr eh, jāizteno savienības līmenī, jo galvā šī, šie uzņēmumi darbojas savienības līmenī, vismaz uh, ievērojamās savienības daļās un sekojot subsidētās principam, mums te būtu jāatzīst, ka jā, lielās eh, korporācijas, kas darbojas eh, vairumā Eiropas savienības, eh, nu, tās ir, tām jāpliek nodokļiem Eiropas līmenī. Paldies! Vēl Eiropa parlamenta deputāts Sans no sociāldemokrātiem pieteicies. Paldies, priekšstādā! Nu, žēl, ka pasākumi, kas vērsts pēc tagad senodokļu plānošanu, ir um, zaudējuši uh, savu fokusu, proti, ka ir jārunā par nodokļu sakārtošanu. Tagad ir runa par nodokļu konkurences uh, apkarošanu. Tas notiek Eiropas līmenī. Manuprāt, te mēs uh, ratus jūdzam pirms zirga. Nodokļu politika ir leģitīms politikas instruments. Tas nepieciešams mazām valstīm, īriem, citām ekonomiskām sistēmām, kurām pretējā gadījumā ir uh, konkurences eh, trūkumi reģionāla apsvērumu dēļ. Turklāt nodokļu konkurence jau ir ierobežota, to ierobežo stabilitātes un izaugsmes pakts. Dalībvalsts, kurām ir jāapcēp savas nodokļu bāzes, tam jāatrod eh, citi ienākuma avoti, lai kompensētu nodokļu zudumus un eh, saglabātu budžetāro bilanci. Līdzsvaru ir tāda kopējā korporatīvā uzņēmuma nodokļu bāze un, uh, un minimālās nodokļu bāzes noteikšana Eiropā nav pamatojama nec no ekonomiskā, nec politiskā viedokļa. Pat ASV, kas ir pilnībā federāla valsts, pat uh, ASV tā nav. Un tagad fiskālā kompaktie un, un citu priekšnoteikumu ierobežojumi. Dai valstīm uzliek lielāks uh, um, ierobežojumus budžeta jomā nekā ir ASV štatos. Dalībvalstīm ir suverenitāte, tās var darīt vairāk, lai cīnītos pret nodokļu pārkāpumiem. Galvenajam principam jābūt caurskatāmībai. Un šeit ASV FATKA aģentūra pierādījusi savu efektivitāti. Tā ir nodrošinājusi automātisku informācijas apmaiņas starp ASV un ārzemju nodokļu administrācijām par pilsoņu ienākumiem ārzemēs. Eiropas Savienības pie savas FATKA versijas uzlaboja administratīvās sadarbības direktīvu. Un šeit es īsti neizprotu, kādēļ atbalstu nodokļu administrācijas nevis pēc soli tālāk un ir gadu publicēt uh, visus uzņēmumus un, un privātpersonas, kas uh, eh, ietopst jurisdikcijā, uzskaitot uh, viņu ikgadējos ienākumus un nemaksātos nodokļus. Domāju, ka tas tie būtu pietiekami indikatori attiecībā par uzņēmējdarbības um, datiem. Šos datus varēs pārbaudīt, tāpat arī būs uh, audita pierādījumi, par PVN arī. Būs skatība par uzņēmumu ap, apgrozījumu. Ja mēs balstītos uz apgrozījumu kā aprēķina bāzi, nu, tas varētu būt kā viens no instrumentiem, lai cīnītos pret nodokļu krāpšanas. Gala beigās eh, valsts saldaši var ieviest šādu nodoklu uz, uz apgrozījumu kompensācijai, un tas, eh, ja, ja tātad eh, ienākumu nav pietiekami lai cīnītos pret krāpšanos ar nodokļiem, lai valsts pilnībā nav izmantojuši to rīcībā esošos instrumentus. Jauna instrumenta ieviešana nav produktīva. Tā nav ne dalībvalstu, vismaz dažu dalībvalstu interesēs. Ja sevišķi patiesais iemesls ir nodokļu harmonizācija. Mums jācenšas pret papildu vairot caurskatāmību gan eh, Eiropas Savienības, gan OECD līmenī. Paldies! Paldies tagad! Pērvis Pēriņš, Francija, trīs minūtes. Paldies! Diskusijas seko viena otrai, dažas ir līdzīgas, citas nē, un šeit mēs runājam tā, kā būtu runa par eh, slikti sagatavotu, stei, sasteigtu projektu, pie kura vēl daudz ir jāstrādā, un tomēr jau kopš sasaukuma sākuma Es redzu, kā pilsoņu ietekmē mūsu temati cīņai pret nodokļu nenomaksu ir virzījušies uz priekšu, tai skaitā padomē un vairāk dosie ir atbloķēti. Savukārt domā veidot kopīgas nodokļu bāzes atbilst šādai pieejai. Es eh, nesaukšu tagad tādus skaļus slaukšus, kā vērsties pret valstu pauperizāciju, bet jāapzinās, ka mūsu valstīm šobrīd, šodien ir grūtības finansēt valsts pakalpojumus, cīnīties pret nevienlīdzību, organizēt pārdalīšanu, jo uzņēmumi ir izveidojuši jaunus ražošanas veidus. Tālāk redzot, ka šis jau ir ietrais, otrais priekšlikums, ar kur nāk lajā komisija. Mums ir bijušas vairākas darba grupas, taiskaitā primarolo vadībā, kur tika identificēti tādi jautājumi kā uzņēmuma fiskalitāte un pastāvēja sagrozītas konkurences un netaisnīgas konkurences eh, formas starp dalībvalstīm, un es īsti nevaru saprast, kur mēs ar šo diskusiju vēlamies nonākt. Turklāt es atzīmēju arī to, ka tad, kad vairākums no mums tiksies Tallinā, kur būs konferences par 13. pantu, viens no prezidentūras eh, tematiem būs nodrošināt eh, efektīvāku nodokļu eh, iekasēšanu. Ja tā tas ir, tad mums vajadzētu ikvienam mobilizēties, lai mēs varētu panākt labāks rezultāts balstoties uz šo nodrīgo komisijas priekšteikumu. Taču esmu nobažījusies redzot eh, to, kas notiek manā valstī, un tur ne tikai redzu, ka ir eh, mūsu valsts prezidenta priekšlikums pār eh, nodokli uzņēmumiem uz franču vācu bāzes, un tad, kad tāds tiks izveidots iekšē tirgo, tad diskusija eh, pāries cit, ar citiem nosacījumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu labāk to vienoties pie mūsu kopējā Eiropas Savienības galda, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Un ņemot vērā to, ko mums teica līdz referenti iekļauts eh, fiskalitāte digitālajā ekonomikā. Es saprotu, ka ik viens runā par subsidiaritāti, suverenitāti, bet pienāk brīdis, kad man liekas, kā subsidiartāte var notikt tā arī Eiropas līmenī, un savstarpēja papildinātība ir eh, meklēt manevrēšanas iespējas fiskalitātei gan nacionālā, gan um, Eiropas Savienības līmenī. Paldies, un pirms es dodu vārdu līdzreferentiem piezīmes no manas puses. Un tātad šī priekšlikuma mēģis ir skaidrs. Gan es, gan daudzi citi ekonomisti uzsver, ka valsts reizēm izmanto nodokļu sistēmas nevis, lai stimulētu investīcijas, bet lai gūtu piekļuvu tiem līdzekļiem, kuriem cit, citu valstu prāt būtu jānonāk viņu valstu kasēs, un to nevar atbalstīt. Otrkārt, šie nav mēģinājumi harmonizēt dalībvalstu nodokļus. Un tas nav mēģinājums uh, laupīt laiku valstīm suverenitāti un pielikt punktu godīgai nodokļu konkurencei. Un domāju, ka visi, kas iedzinājušies šajā priekšlikumā, šādu rezumējumu atbalstīs. Manuprāt, šis priekšlikums tiešām teicams. Un no strateģiskā viedokļa raugoties, tas tiešām uh, mm, runā par uh, modernu nodokļu sistēmu, kas uh, uzlabos iespēju iekasēt nodokļus. Korporācijas arī varēs būtiskus ietaupījums piedzīvot, savā, gatavot savas nodokļu deklarācijas. Nu, tāpat arī uh, netiks uzlikt public, papildus nodokļi iedzīvotājiem, ja gadījumā valsts nespēs iekasēt pietiekamas nodokļus no uzņēmumiem. Tāpat arī konkurence būs vienlīdzīgāka, jo pat labam mēs zinām, ka šī nevienlīdzība nenāk par labu konkurencei. Un noslēgumā vēlos atsaukties Portugāla kolēģi sacīt, jo šī nav diskusijas starp lielām un mazām dalību valstīm. Nē, te, šeit ir diskusijas starp tiem, kas uzskata, ka šī sistēma var dot kādus labumus, un uh, citi, kas uzskata, ka šajā, šajā situācijā viņi nonāk zaudētājus. Uh, Diskusijā izskanēja tas, ka jāklausās visās balsīs, un visiem dod iespēju piedalīties diskusijā, šaubu nav. Jāuzklaus gan lielās, gan mazās laibvalstis, gan uzņēmēji, kas uzskata, ka mēs kaut ko iegūsim, neiegūsim, gan labajā, gan kreisajā politiskā spektra pusē. Laikums nebija daudz, bet diskusija bija laba. Es domāju, ka tā mums palīdz labāk izprast mūsu argumentāciju, un nākotnes diskusijā tas mums jau ļaus vairāk koncentrēties uz tehniskiem aspektiem un rast kompromisu. Nešaubos, kā mēs visi vēlamies, lai šis priekšlikums būtu labs un es labums uh, Eiropai kopumā nākotnē. Ar to beigšu, došu vārdu abiem referentiem, katram no viņiem piecas minūtes, uh, eh, polsāksim ar jums, lai jūs būtu tik labi un sākt. Jā, paldies priekšsādētāji un eh, liels uh, paldies par visiem komentāriem, ko paudāt. Diskusija tiešām ir teicama, labi, ka mums tāda ir. Jūs sevi šaudies no dalībvalstu parlamentu viedokļa. Protams, nevar, nevar pieļaut to, ka Eiropas likumtiek pieņemta citu vietu, arī parlamentiem ir jādod iespēja tajā piedalīties. Un nepacietību gaidu vizīti īrijā tiešām jāsaka. Te nav runa tiešām par konfliktu starp lielām un mazām valstīm, varbūt starp īriju un kontinentālajām valstīm varbūt, jo vairums iebilžu nāk no Kīpras, īrijas, Maltas, kas visas ir salu valstis. Nu, tas arī nav godīgs atspoguļojums, protams. Es zinu, ka Nīderlandē, piemēram, un es pats nāku no turienes, arī Nīderlandē izskan zināmas bāžas, bet jāuzsver, ka diskusija tonis arī mainās. Un iemesls ir tāds, ka Nīderlanda atrodas ļoti unikālā situācijā. Fiskālajā pasaulē nu, varētu sacīt, ka mēs esam tādi unikāli. Mēs esam tāda vidē izmēra valstiņa, Bet eh, nodokļu jomā mēs esam tāds vesels milzis, un mēs arī konkurējam ar īriju. Un diezgan spēcīga konkurence mums te patiesībā izveidojusies mūsu starpā. Un te mēs nonākuši, nonākam reizēm pie tādām nētām situācijām. Tiešās ārbalstu investīcijas, piemēram, Luksemburga un Nīderlanda kopā piesaista vairāk eh, kopē ārēju investīciju nekā ASV. Un īrija savukārt. Uh, ir vairāk ārēju investīciju nekā Francijā vai Vācijā. Nu, par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka te, te runa par nodokļu plānošanu. Te, nu, te runa Nu, nevis par reālām investīcijām, bet vien par, par uh, efektīvām uh, papīra investīcijām, tā sacīt. Jā, protams, uh, uh jāņem vērā reālās investīcijas, uh, darbvietas, lūk, tā, tās patiesās bāžas, nevis kaut kādi mākslīgi konstrukti, papīra nodokļi, bet uh, reālā darbība. Un tieši tajā virzienā ir ietecēts CCTB priekšlikums. jāatsakās no šādām fiktīvām konstrukcijām, jākoncentrējas uz svarīgāko, un dalībvalstīm būs pietiekama iespēja. Es saprotu, protams, ka ir nepieciešama tāda politika, kas sekmē investīciju piesaistu un darbu radīšanu. Es domāju, ka CCCTB priekšlikums dos pietiekami daudz iespēju dalībvalstīm joprojām rast uh, pietiekams manevru iespējas nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret uh, kapitālu un Tāpat arī būs iespēja atskaitīt nodokļus eh, zinātniskiem pētījumiem, inovācijām. OECD arī šeit spēlē svarīgu lomu. Nu, lai gan eh, šī loma ir eh, sarkus pēdējā laikā. Esam sasnieguši limitu. limitu. Padomāsim par to. OECD rīcības plānā pirmais punkts bija digitālās ekonomikas aplikšana ar nodokļiem. Tas bija pirmais rīcības pasākums. Vai mēs to realizējām? Nē, tas tika atlikts uz pieciem gadiem. OECD izstrādāja rīcības grupu, kādēļ, tāpēc, ka ASV un Eiropa nevarēja par to vienoties. Un, protams, amerikāņu kompānijām, kā Apple, Facebook un Google, no ASV vēlas paturēt tiesības tās neaplikt ar nodokļiem, un, protams, nu, kā tad mēs varam panākt kādu progresu. Un, un mums ir nepieciešams Eiropas iniciatīvas. Šeit Eiropai jāuzņemas vadošā loma, ir jāmaina reforma, Unitāru, unitāru nodokļi, protams, joprojām dos vietu nodokļu konkurencē, bet citādi te nebūs vietas fiktīvām konstrukcijām, bet uh, būs konkurence reāla ekonomikā, un tieši tas jau mūs interesē. Nu, tāpat laikā vēlos izcelt divus uh, aspektus. Pirmkārt par uh, atskaitīšanos, par uh, grāmatvedību. CCCDB nemainīs pastāvošo situāciju ar tātad eh, grāmatvedību, ar atskaitīšanos. Es piekrītu, ka grāmatvedības standarti varētu būt eh, nākamais eh, reforma objekts pēc CCTB. Lūk, nu, tā kā tas būs jāņem vērā kādā brīdī. Un esmu gandarīts, ka kāds ko es pieminēju šo sliekšņa jautājumu. Pat labāk tas attiecas tikai uz nelielu firmu klāstu, varbūt, ka šim tvērumam jābūt plašākam. Un mans un parlamenta man, man atbildi ir jā, es domāju, ka šis slēgsim jābūt zemākam, lai vairāk uzņēmumu tiešām ietilptu šīs institīvas darbības jomā. Otkārt par nodokļu bāzi. Šeit Helēna arī bija labs komentārs. Es piekrītu, piekrītu kolēģiem, kas sacīja, ka izvērtējums vēl nav līdz galam pabeigts. Un iemesls tam ir tāds, ka pat labi ir eh, sarežģīti Briselē gūt ieskatu par to, kādas būtu uh, seks dalībvalstīm, dalībvalstu uzņēmumiem. Šeit nepieciešama cieša sadarbības starp Eiropas komisiju un dalībvalstu vidiem, lai šādu izvērtējumu panāktu. Nu, pagaidām tas vēl nav tā īsti uzsācies. Un iegūtu ska precīzi skaidrs par nodokļu bāzi un līdz ar to tad arī attiecīgi par uh, nodokļu bāzes ietekmi dažādām valstīm, nu, ir vēl jāpiestrādā. Un es zinu, ka dalībvalstu kases un vidi pie tā koncentrēsies un strādās, un katrā ziņā ir nepieciešama labāka sadarbības starp Eiropas komisiju un dažādām nodokļu administrācijām. Nu, priekšsētā visus izskanējušos komentārus es uh, Eh, nevaru šeit nokomentēt no savas puses, bet to visu pierakstīju. Ja vēlaties saņemt papildus informāciju, tad sazināties ar manīm. Esmu gatavs turpināt diskusiju, bet krāsiem paldies jums visiem par komentāriem. Paldies! Ehm, nu, domāju, ka šī būs noderīga vēl pārdomām. Tagad vārds Alanam. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem, kur izteicās diskusijās. Mēs ņemam vērā visu sacīto Un kā vairāk jūs no jums norādīja un Pauls atgādināja, tas, kas mums ir nepieciešams šodien, ir ieteiksmes izpētes pa uzņēmumiem, pa valstīm, kādas būtu sakas piedāvātajai reformai. Šobrīd mēs strādājam tikai ar 11. gadā veiktajām ietekmes izpētēm, un kopš tā laika daudz ekonomikā ir mainījies. Daudzi pieminēja subsidiartātes principu, kurš nenozīmē to, ka sistemātiski problēmas tiek risinātas viszemākajā politiskajā vai administratīvajā līmenī. Kurš ir vispiemērotākais līmenis, lai vestu sarunas ar lielajiem pasaules uzņēmumiem? vai valsts var vienlīdzīgā līmenī vest sarunas ar multinacionālu uzņēmumu, kur apgrozījums ir divkāršs, trīskāršs vai desmitkāršs salīdzinājumā ar tās IKP. Nevar. Un, ja ir jautājums subsidiartātes ziņā, kas būtu jāskat kopā, tad tas nozīmē, tad tas attiec uz šo ekonomikas gigantu aplikšanu ar nodokļiem. Es ļoti rūpīgi uzklausīju mūsu kolēģi Odonelu no īrijas. Viņš mūs aicina pie sevis, labprāt apmeklēšu, eh, izmantošu šo iespēju un apmeklēšu īriju kad viņš norāda, ka īrijas sistēmai caurskatāma, kā um, nodokļu līmenis ir caurskatāms. Šeit ir manevrēšanas iespēja. Tad, kad komisija saka īrijai, ka vajadzēja piemērot līmeni 12,5 attiecībā pret Apple, tad īrija vēršas justīcijas tiesā. Un Eh, norāda, ka pirms diviem vai trim gadiem Tims Kuks, eh, Apple vadītājs Savienoto valsts senētam, sacīja, ka Apple ir eh, parauga nodokļu maksātājs, jo tas maksā Amerikas nodokli par peļņu, kas iegūta Savienotajās valstīs, un par peļņu pārējā pasaules daļā, kas ir 70% peļņas, mums ir vienošanās ar īrijas valdību, kas dod mums iespēju praktiski nodokļus nemaksāt. Turklāt mēs esam gandarīti par īrijā jau kopš dažiem gadiem veiktajām reformām, tā skaitā tā saucamā dabla iriša atcelšana. Tāpat arī vairāk kolēģi pauda iebildes pār dažiem projektiem. Uh, un kuri saskatīja Francijas Vācijas projektā eh, citus mēģinājumus. Norāda, ka Francijas Vācijas uzņēmumi ir konkurētspējīgi, un mūsu pirmās rūpes ir likt maksāt multinacionālajiem uzņēmumiem, taiskaitā amerikāņu uzņēmumiem, kas ļaunprātīgi izmantot tās iespējas, kādas tiem šobrīd ir Eiropas Savienībai. Facebook ar 30 miljoniem abonentu Francijā nemaksā nevienu pašu eiro nodokļa. Čehijā Facebook ir ar 2-3 miljoniem e, lietotāju un arī noteikti nemaksā nodokļus. Tas nav normāli. Šī problēma mums ir jārisina. Sākumā būs valstis, kuras zaudēs fiskālajā ziņā, ņemot vērā jaunos bāzes novērtējumus, būs citas, kuras iegūs, un šajā gadījumā OPA kungs un citi norādīja arī, kā tas viņuprāt ir eh, interesants risinājums. Es domāju, ka Tas varētu būt kā pagaidu risinājums, vēl jau vairāk jāredz, kas notiek. Turklāt arī jūs paši norādījāt, un mūsu ekonomisti veic pētījumus, tad, kad nodoklis samazinās, tās var veicināt nodokļu maksātāju turību. Tas eh, arī eh, pēc tam var uh, palielināt eh, fiskālos ieņēmumus. Pēc četriem, pieciem gadiem mēs varam skatīt, kas būs ieguvēji, kas zaudēji, un atkarībā no tā mēs varēsim pie, piemērot kritērijus. Un visbeidzot, runājot par sadalījumu kritēriju izsvēršanu, arī šajā gadījumā mēs rūpīgi izturēsimies pret to, ko saka viena un otra. Mēs vēlamies likvidēt pastkastīšu sabiedrības uzņēmumus. No šejienes eh, mēs varam apgalvot, ka fiskālajā sadalījumā mums ir jāņem vērā pārdošanas aktīvi un personāls. Un piedāvājam arī piedā, eh, iekļaut personas datus, kas ir uzkrāti un tiek izmantoti. Ja četri kritāriji, tie varbūt 25%, eh, mēs varam arī šos kritērijus koriģēt. Visi grozījumi ir uh, pieņemami, lai mēs ņemtu vērā situāciju tajā vai citā valstī. Katrā ziņā es vēlos pateikties visiem runātājiem, mēs ar polu ļoti rūpīgi ņemsim vērā visu sacīto un turpināsim kontaktus ar šādu veidu sanāksmēm, apmeklējot jūs un citos veidos. Paldies! Čelēna, red... Paldies, Elēna, nu tad noslēgšu. Minēšu dažus skaitļus, bet uh, Nebaidies, nebrunāšu par Apple, Google, Starbucks un tā tālāk loģistika. Grozījumi jau ir iesniegti. 6. novembrī tie tiks izskatīti, 4. decembrī balsojums ekon un eh, plenārs sēdēs tā pieņem, ka janvārī. Liels paldies par uh, eh, disciplinētību jums visiem. Par to šo sanāksmēšanu prasīju par ļoti sekmīgu. Jā, es nekā jautājumu ārkārtīgi sarežģīti. Cerams, ka jūs saglabāsiet atklātu, atvērtu prātu un kopiem spēkiem nonāksim pie laba risinājuma. Nu tā, beigšu 16. oktobris pirmdien trijos ir nākamā ekonas sanāksmes, eh, sanāksmes datums, lai jums labs vakars Briselē. Un cerams, ka vēl tiksimies vien nu šeit vai kādā, kādā citā kontekstā. Paldies! Nikolas nevaģēja podstūri.